Yeah. Excuse me, I cannot start because. Es nevaru sākt sanāksmi, saka priekšsēdētājs, jo daži komitejas deputāti, bet ne visi. And we cannot change the draft, that's a problem. Or we will do the votes. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie. Dārgie kolēģi, vēlējos jūs sveikt šorīt sanāksmē. Äh, vēlējos pateikt, ka ir dažas izmaiņas darba kārtībā, bet, nu, varbūt tās nav tik nozīmīgas. Ceturtais darba kārtības punkts par Butikofera kunga ziņojumu mēs vairs šodien neapspriedīsimies. Mēs uzreiz pāriesim pie balsojuma. Un desmitais darba kārtības punkts uh, arī tiek pārnest uz citu dienu, jo šodien nevarēju uz sanāksmu atnākt mūsu referents. Nu, tas nav manos spēkos kaut ko šeit mainīt. Ja Protams, mēs iekļaujam kādu punktu darba kārtībā, būtu ļoti jauki arī referenci ierastos uz sanāksmi, jo tas nozīmē, ja šodien mēs punktu neapspriedīsim, to vajadzēs apspriest vēl kādā citā sanāksmē, līdz ar to mums būs plašāk darba kārtība. Tālāk 12. punkts, ko Šņovska kunga ziņojums, mēs par to balsosim šodien, mēs par to nedebatēsim. Uh, un referenta kungs mani informēja, ka grozījumi ir tik uh, precīzi un skaidri, ka mums nav nekas uh, šodien vairāk jāapspriež, mēs varam uzreiz balsot. Ja kolēģiem nav nekāda iebilduma, mēs attiecīgā veidā varam grozīt darba kārtību. Un tagad varu pāriet pie trešā darba kārtības punkta. Mm -hmm. Nu jā, otrais punkts arī vēl ir jāapspriež, bet man šodien nekāda paziņojuma nav. Trešais ir mūsu darba kārtības nākamais punkts - gāzes piegādes drošība. Esam ar mūsu referentu par to apspriedušies, bet šodien mēs esam apņēmušies sīkāk ap, apspriest grozījumus. Ir iesniegts liels grozījums skaits, veikts daudz darba. Uh, Pirmajam došu vārdu Alejo Vidalam Kvadrasam, mūsu referentam, un e, viņš e, tātad jūs iepazīstinās ar savu grozījumu analīzi, un pēc tam būs diskusijas. Pūkstens desmitos būs balsojums, un, dārgie kolēģi, jums ir jābūt līdz balsošanas kartītēm. Lūdzu, Vidal Kvadras kungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikties visiem kolēģiem visiem komitejas kolēģiem, kas uh, kopīgi ar mani strādāja pie regulas priekšlikuma. Kolēģi ir, protams, uh, ļoti ieinteresēti šī ziņojuma tapšanā, un to liecina arī lielais grozījumu skaits. Ir apmēram 500 grozījumu iesniegt, un tas nozīmē, ka interesi par šo projektu bija patiešām liela. Priekšsēdētāja kungs sākumā es vēlējos apskatīt grozījumus, iepazīstināt ar tiem tādos lielos vilcienos. Ļoti daudz no grozījumiem pārklājas gan savos formulējumos, vai vismaz pēc to gara. Es domāju, ka kompromisu izveidošana nemaz nebūs tik grūts darbs, mēs jau tagad atrodamies uz pareizā ceļa. Ir ļoti daudz grozījumu kas ir līdzīgi. Ir kolēģi, kas vēlas uzlabot šo priekšlikumu, bet nepiedāvā tādus patiešām radikālus grozījumus tekstā. Savukārt citi kolēģi savā pieejā ir tādi nu, revolucionārāk noskaņot, viņi vēlas uh, ieviest šajā ziņojumā pamatīgākus grozījumus. Tā tad ir eh, vesela grozījuma grupa. Varbūt šos grozījumus varētu sadalīt tādās lielākās kategorijās. Tātad ir pirmie grozījumi, grozījuma grupa, kas eh, nevēlas pārāk eh, šo ziņojumu mainīt, bet vienkārši uzlabot. Daudzi pievēršas tirgus nozīmīgumam. Ir atkal citi kolēģi, kas gāzes koordinācijas grupai vēlas piešķirt lielākas pilnvaras, lai šīs grupas lēmumiem būtu lielāks svars. Protams, ar šo grupu mums ir jākonsultējas, un uh, tas man nekādas grūtības nerada, nerada uh, nekādas grūtības šos grozījumus integrēt ziņojumā. Ir vēl daži grozījumi, ar kuru palīdzību kolēģi vēlas atrast tādu labāku struktūru, lai arī uh, visas samaksas varētu godīgāk sadalīt. Protams, jāņem vērā, kas būs ieguvēji, ir pieminētas investīcijas. Nu, šie grozījumi man arī nekādas grūtības nerada. Nākamā grozījuma kategorija eh, ir mēģināts rast pareisto, pareizo līdzsvaru starp energoapgādes drošību un ekonomisko efektivitāti, ja tiek eh, runāts par investīcijām jaunās infrastruktūrās. Domāju, arī šeit es varēšu ar kolēģiem rast vienošanos. Tālāk vēl ir uh, grozījumi, uh, kas vērsti uz klauzulām dažādos līgumos, uh, vēlas spēcināt klauzulas uh, nolīgumos starp dažā, dažādām dalībvalstīm. Domāju, arī šeit es varēšu ar kolēģiem kaldināt kompromisus un atrast labus risinājumus. Vēl kāda grozījuma grupa ir vērsta uz to, lai radītu labus jaunus starpsavienojumus un labāk eh, savienotu dažādus reģionus, kas varbūt energoapgādes tīklā nav iesaistīti tik cieši un ir eh, tādās nomaļākās vietās, līdz ar to ir nedaudz izolēta energoapgādes kopīgajā tīklā. Ir vēl vairāki grozījumi, kur ir runāts par atjaunīgajiem energoavotiem, energoefektivitāti. Es domāju, e, šos punktus, šos grozījumus arī varēs integrēt ziņojumā, un tie nekādas liels pretrunas nerada. Tālāk e, ir liela grozījuma kategorija, ar kuru palīdzību kolēģi vēlas veikt visai nozīmīgas izmaiņas ziņojumā. Tiek runāts par aizsargāto patērētāju ar grozījumu palīdzību kolēģi vēlas uh, precīzāk formulēt definīcijas, lai varētu izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas. Ko es varētu piedāvāt? Mums vajadzētu definīciju galvenokārt attiecināt uz uh, mājasaimniecībām. Proti, mājasaimniecība varētu būt uh, uzskatīta par šo aizsargāto patērētāju un uh, tas ir arī ļoti cieši saistīts ar energoapgādes drošības principu. Ja dalība valsts rīcībā ir nepieciešamā kapacitāte, lai varētu garantēt apgādi uh, arī citiem patērētājiem, tad tas ir iespējams, un tas nozīmē, ka valsts, zināmā mērā, izpilda solidaritātes saistības pret kaimiņu valstīm. Protams, ir jādomā arī par papildus pieprasījumu sekšanu, e, ja rodas energo krīze, lai viena valsts varētu palīdzēt citām. Ir e, arī vairāki grozījumi, kas attiec uz e, preventīviem plāniem un riska analīzi. Šādas iespējas tekstā ir paredzētas. Man tas nekādas problēmas nerāda. Arī gatavs šeit pievienot vēl citus kritērijus, konkrētus kritērijus, to piedāvāja konkrētāk uh, Johannes Svoboda. Mums, protams, ir jāpadomā arī par to, kā piedāvāt, uh, ka dažādi patērētāji var būt arī dienest vai uzņēmumi. Tiek runāts par N-1 standartu, tas ir uh, jāpārveido indikatorā, kas attiec uz riskiem un uh, ietekmi. Tātad uh, obligāts standartizēts indikators. Es domāju, ka tas ir uh, visai nopietns grozījums, tas iejautas šajā regulas priekšlikumā un kolēģi vēlas, lai N-1 kļūtu par saistošu standartu. Protams, ja mēs varam to nevainojami tehniski izpildīt, un to ir iespējams īstenot arī reģionālajā līmenī, tad, eh, protams, eh, man nekādu pretenziju pret to nav. Rezultātiem dalību valstīs ir jābūt eh, savienojamiem un pietiekam vienmērīgiem. Es domāju, N-1 kritērijam ir jābalstās uz Eh, riska analīzi un jāparūpējas par to, lai dalību valsts to varētu ievērot. Protams, situācija ir atšķirīga, ir jāņem vērā atšķirīgie apstākļi dalību valstīs, nevajadzētu eh, šo rādītāju uzspiest. Protams, eh, jāņem vērā arī situācija dalību valsts tirgos, jo tā nebūtu nav homogēna. Vairāk kolēģi piedāvā šo N-1 rādītāju obligātu ieviešanu, bet ja mēs runāsim eh, tikai par rādītāju tādā neobligātā veidā, ir eh, jābūt kompromisam. Tātad tas nav pietiekami. Ir jāatrod zelta vidusceļš. Vēl vēlējos mūsu komiteju informēt par to, ka padomē ir izstrādāta pozīcija proti N-1 ieviest kā obligātu standārtu. Nu, tāda ir padoms nostāja. Līdz ar to mēs par to esam informēti, un tad, kad būs uh, sasniegta vienošanās padomē, mums ir jāpadomā, kāda būs parlamenta reakcija. Mēs vēlamies būt konsekventi savā rīcībā, ņemot vērā visus manis pieminētos grozījumus. Vēl kāda detaļa, kas parādās grozījumos, ir saistīta ar ar um, krīzi. Uh, tiek runāts par uh, atbildīgajām iestādēm, par uh, geogrāfiskajiem uh, parametriem, kas notiek, uh, ja rodas ārkārtas stāvoklis, kā to risināt un Eh, visu kolēģu paustie viedokļi patiešām ir vērtīgi un viņi atspoguļo patiesas situācijas, kas jau ir pieredzētas dalību valstīs. Kāds, kāda ir man personiskā nostāja? Mums uh, nevajadzētu varbūt uh, pavisam atteikties no iespējas, ja tas ir nepieciešams, pasludināt kopienas ārkārtas stāvokli. Uh, Protams, ir daudz gadījumu dalībvalsts līmenī, nacionālās krīzes, bet gadās arī reģionālas krīzes, kas skar vairākas valstis. Tā tad eh, neieviesīsim šeit eh, varbūt nekādas atkāpes. Ja tāda nepieciešamība radīsies, ir jāpaturprātā iespēja pasludināt kopienas ārkārtas stāvokli. Vienkārši paturēsim to prātā. Ja mēs tagad sastādīsim milzīgu sarakstu ar visām iespējamām situācijām, piemēram, komisijai ir jāpasludina ārkārtas stāvoklis, ja atbildīgā iestāde to pieprasa, vai tāda un tāda situācija izceļas konkrētā dalība valstī, līdz ar to mēs it kā e, komisijai vairs neļaujam pasludināt kopienas ārkārtas stāvokli, un es domāju, tādas situācijas radīsies, kad vajadzēs pasludināt visus kopienas ārkārtas stāvokli un eh, tas varētu nākt par labu valstīm, kas eh, šādā situācijā cieši vissmagāk. Līdz ar to ārkārtas stāvokļa iespējas vēlētos paturēt. Tas ir visai pretrunīgs jautājums. Es ceru, ka es varēšu kolēģiem piedāvāt pietiekamu labu kompromisu grozījumu, kas varētu garantēt to, ja 27 dalību valstis nonāk uh, ārkārtas stāvoklī, sastops ar problēmām, ir iespējams pasludināt kopienas ārkārtas stāvoklu. Un, ja, piemēram, kāda valsts ir mazāka, tad tā necietīs tikai savu izmēru dēļ, savas teritorijas dēļ. Mēs vēlamies garantēt vienādu aizsardzības līmeni visām valstīm. Vēl kolēģiem vēlējos pateikt, ka komitejas sekretariāts ir nosūtījis visiem jaunu teksta redakciju. Tā ir piedāvāta arī padomēji, tur ir runāts par reģionālo sadarbību. Šis teksts ir jaun izveidots pielikums, tur tiek runāts par reģioniem Eiropas Savienībā, kur vajadzētu izveidot reģionālās sadarbības ietvaru energoapgādes drošības kontekstā. Tad, kad mēs par to apspriedāmies, daudzi kolēģi komitejā teica, ka reģionālās sadarbības princips tekstā ir jāformulē precīzāk un tas ir vairāk jāuzsver. Protams, tas atļaus ātri reaģēt krīzes gadījumā, ja būs energoapgādes krīze. Es uh, pilnībā varu piekrist šādai pieejai. Esmu pārliecināts, ka pasludinot kopienas ārkārtas stāvokli, mēs varētu atrisināt problēmas, pieņemot šo reģionālās sadarbības principu. Priekšsēdētāji kungs. Padomas teksts. Īstenībā mums tika piedāvāts tad, kad uh, jau beidzās termiņš grozījuma iesniegšanai. Līdz ar to man bija grūti kaut ko vēl izdarīt, paspēt izdarīt pirms balsojuma. Es kā referents sadarbojos ar ēnu referentiem no citām politiskajām grupām, un es domāju, mums par pamatu vajadzētu ņemt Eiropas parlamentā tapušo tekstu. Ja mūsu komitejas birojas un koordinatori tam piekritīs, mēs varētu balsot tieši par šo tekstu redakciju. Tātad, ja tai tiks dot zaļā gaisma. Visi komitejas locekļi, protams, varēs uh, iesniegt priekšlikumus par to, kā uzlabot viņu priekšā atrodošos tekstu. Citi grozījumi, kas uh, spēcīgi mainīs šo priekšlikumu, ir vērsti uz to, lai varētu paaugstināt vai spēcināt komisijas pilnvaras krīzes gadījumā ir vairāki grozījumi, kur ir runāts par to, ka komisija varētu iejaukties tirgū tiešā veidā, ja nav apmierināta ar dalību valstu rīcību. Man īstenībā ir bažas, kā mēs to varēsim paveikt kā to varēs īstenot no politiskā viedokļa raugoties. Un es pat tiešām uh, būtu ļoti ieintriģēts dzirdēt, ko komisija varētu teikt šajā saistībā. Īstenībā komisija šajā grozījumā ir uh, visspēcīgāk minēta. Protams, komisijai var piešķirt konkrētas pilnvaras, lai komisija varētu nevainojam darboties arī krīzes gadījumā. Bet, protams, visam ir savi ierobežojumi, visam ir novilkt striktas robežas. Daudzas dalība valstis noteikti nebūtu apmierinātas, ja e, komisijai būtu pilnīgi absolūtas e, neiedragājamas pilnvaras krīzes gadījumā. Tādēļ mums vajadzētu atrast labāko iespējamo līdzsvaru. Vēl ir vesela grozījumu grupa, e, kas pieprasa uh, Eh, veikt eh, vairāk kontrolas pasākumu, lai varētu nodrošināt vienotā tirgus nevainojumu darbību, lai būtu nepārtraukta gāzes padeve, lai nebūtu nekādu pārābumu. Domāju, šie grozījumi ir labi izstrādāti, un tāpat es varu piekrist tiem grozījumiem, kur ir runāts par sadarbību energojomā Otinger kungs, kungs enerģētikas komisārs varētu labāk sadarboties ar ārlietu pārstāvu Baronas Katrīnu Aštoni. Bet tomēr būsim piesardzīgi. Sadarbībai ir jābūt ciešai no vienas puses, bet no otras puses līdzsvarotai. Kolēģi ārlietu komitejā. Nu vismaz man tā šķiet bieži vien pārvērtē ārlietu pārstāvis lomu, ko viņi varētu spēlēt, ja rastos e, enerģētikas krīze. Protams, e, šādām krīzēm ir arī politiskā nokrās, politiskā dimensija, bet mums ir jādomā arī par tīri tehniskiem jautājumiem, kas tādā brīdī nekavējotos jāatrisina. Priekšsēdētāja kungs vairāki kolēģi teica, ka e, nacionāli regulātori varētu būt atbildīgās iestādes, kompetentās iestādes. Es šo ideju nenoliedzu pilnībā, bet tomēr vairākas dalībvalsts padomē noteikti pret to protestēs. Varbūt mums šis formulējums ir jāpadara tāds maigāks, proti, ja kompetentā iestāde nav nacionāls regulators, tad tas varētu būt, tā varētu būt valdība. Izpildvāra un regulātori varētu cieši sadarboties, un es domāju, tas varbūt būtu veiksmīgāks formulējums. Protams, atkal jādomā par to, kā šajos grozījumos garantēt labāko iespējamo līdzsvaru. Es jūs tagad tā ļoti ātri cauri skrienot iepazīstināju ar visām šīm grozījumu kategorijām, ar to, ko kolēģi ir vēlējušies sasniegt, iesniedzot grozījumus. Un Es eh, vēlējos pateikties ēnu referentiem, ar kuriem mēs sadarbojāmies ļoti veiksmīgā gaisotnē, un esmu pašpaļāvības pilns, ka kopīgi ar ēnu referentiem un koordinatoriem mēs varēsim iz, izkaldināt vislabākos kompromisus. Es domāju, mums eh, rokās ir visi trumpi, lai mēs varētu izstrādāt patiešām labus pieklājīgus kompromisus. Protams, eh, ir jāiegulda šajā darbā labā griba un E, kolēģiem ir jābūt e, gataviem iesniegt konstruktīvus priekšlikumus. Protams, regula ir apjomīgs e, darbs. Mums ir jādomā, ka šī joma ietekmē arī visu sabiedrību kopumā. Palasot avīzes pēdējo nedēļu laikā, jūs zinat, ka cilvēki no mums sagaida ļoti daudz. Uh, Viņi jau lūlo ļoti daudz cerību attiecībā uz šo regulu, un mēs nevēlamies pievilt visu cilvēku cerības. Paldies, priekšsēdētāji kungs, tas viss no manas puses sirsnīgs paldies. Paldies kolēģim par šo plašo situācijas atspoguļojumu. Mūsu rīcībā ir pusstunda, pēc tam mums diskusijas būs jābeidz, jo būs balsojums. Tagad ir seši, nē, septiņi kolēģi pieteikušies runāt. Jā, bet vairāk runātājs sarakstu nevarēšu pagarināt. Un būtu ļoti arī pateicīgs, ja varētu izteikties vēl komisija un referents. Tagad izteiksies ēna referents. Paldies, paldies priekšsēdētāji. No sākuma vēlējos pateikties Alejo Vidlam Kvadrasam. Tad, kad viņš manī klausīsies, kad viņu neviens netraucēs, vēlējos pateikties Vidalam Kvadraskungam par veikto darbu Un, protams, viņam, ņemot vērā to, ka tagad ir Spānijas prezidentūra un Vidal Kvadras kungam līdz ar to uzdevums ir dubults maks, tomēr mēs esam gatavi viņam šajā darbā palīdzēt. Es vēlējos runāt par tādiem strīdīgajiem punktiem un nevis par tiem, par kuriem Kvadras kungs ir gatavs kaldināt kompromisus. Ja mēs runājam par aizsargātiem patērētājiem, jā, šeit vajadzētu runāt par mājasaimniecībām un vajadzētu arī pievienot vārdus, ka tas eh, nedrīkst būt pretrunā ar solidaritāti. N-1 indikators, jeb rādītājs, manā politiskajā grupā ir eh, daudz un dažādu viedokļu. Es varu piekrist eh, Vidalam Kvadras kungam, šo rādītāju varētu ieviest kā obligātu standartu, tomēr paturēt prātā elastību. Ja mēs, piemēram, dalību valstīm to uzspiedīsim kā tādu diktātu, pēc tam situācija varētu tikai sarežģīties un šis kritērijs eh, vairs nebūs tik efektīvs. Runājot par krīzēm, mūsu galvenais mērķis uh, ir tāds, lai šo likumu, jeb šo principu nevajadzētu izmantot, jo mēs negribam, lai kādreiz atkal atkārtotos krīzes, bet ja krīze radīsies, tad komisijai ir jābūt spējīgai pietiekam ātri un efektīvi reaģēt. Runājot par reģionālo sadarbību, man uh, referenta domas šķiet simpātiskas, uh, es labprāt uzklausītu arī komisijas redzējumu. Uh, Eh, mēs atceramies, eh, ka nesen Slovākija ļoti ciena, cieta nesenās krīzes gadījumā, un šādu situāciju mēs nevēlamies pieredzēt atkal. Tātad reģionālā sadarbība patiešām ir vērtīgs priekšlikums. Par komisijas iejaukšanās iespējām ja mēs šeit skaidri iezīmēsim ietvaru, proti komisija var iejaukties tikai tad, ja nedarbojas nacionālajie pasākumi vai tirgu ir eh, kādas problēmas, tad eh, sākumā iejaucas nacionālās iestādes un komisija tikai pēc tam, jo vienmēr būs eh, dažādi strīdi par detaļām, bet mēs vēlamies, lai šis likums būtu nevainojams un tādēļ arī visas detaļas ir jādefinē precīzi. Uh, Sadarbība starp Otingeru kungu un Eštons kundzi e, krīzes gadījumos, tas ir ļoti pragmatisks jautājums. Es e, kā aizvietotājs darbojos ārlietu komitejā, man īstenībā nekad nav uzkritis, ka starp Eštons kundzi un Otingeru kungu būtu kaut kāda cīkstēšanās, ņemot vērā viņiem piešķirtos e, politiskos portfolio. Tātad šāda sadarbība ir iespējama un Eh, protams, abiem komisāriem ir labi jāsadarbojas, un es šeit nekādas problēmas nākotnē nesaskatu. Es domāju, ka tā būs veiksmīga kooperācija. Katrā gadījumā mums ir jāatrod labākie kompromisi, lai mēs varētu ātri vienoties ar padomi. Ja mums tas priekšstādētāja kungs izdosies, mēs esam gatavi ar padomu sazināties pēc iespējas ātrāk un uh, Eh, tas būtu arī labs signāls, ka mēs kopīgi institūciju jautājumiem līdztekus varam atrisināt arī šos enerģētikas jautājumus. Šimāns kungs, lūdzu. Eh, ja się oczywiście przyłączam. Paldies, priekšsēdētāji. Znāņā vobēc e, e, sprav... Priekšsēdētāji. Es gribēju pievienoties pozitīvajam referenta darba atzinumam referenta darbs eh, rāda, ka ir iespējams eh, tomēr strādāt pie kompromisiem, lai rakstītu un izstrādātu labu instrumentu. Tomēr sākšu ar politisku komentāru. Šī regula noteiks arī to, vai varēs īstenot Lisabonas līguma atrunāto solidaritāti enerģētikas jomā. Šī regula parādīs, vai tie tikai vārdi, vai arī tiešām šī solidaritāte darbosies. Ja mēs gribam rakstīt tādu dokumentu, kas tiešām efektīvi ietekmēs energo drošību visā Eiropas Savienībā, tad mums ir ļoti skaidri un precīzi jādefinē arī Eiropas komisijas loma. Ir īpaši tādos apstākļos, kad tirgus instrumenti vairs nedarbojas efektīvi. Es ļoti cienu gāzes piegādes grupas darbu, kas darbojās pagājušajā gadā, bet tomēr dažkārt tirgus nevar noregulēt visas situācijas. Tas nebūs pietiekami efektīvi, ja tikai darbosies tirgus likumi. Tālāk eh, reakcija uz krīzi. Tas eh, jāiesāk šī reakcija, tad, kad ir samazinājies 10% piegādes apjoms. Bet varbūt 20% nekad mēs nesasniegsim, varbūt tāds samazinājums kā 20% nekad neatgadīsies Eiropas Savienībā. Un tad nevajadzētu arī pārāk plaši definēt šo aizsargājumu klientu, jo vai aizsargāto patērētāju. Tas nav īpaši skaidri mums ir nepieciešams ļoti liels investīcijas infrastruktūrā, ir jānodrošina starp savienojamība, arī divpusējās plūsmas, ir īpaši centrālajā Eiropā. Ir nepieciešams e, vest sarunas par izmaksu dalīšanas mehānismu, par kompensācijas mehānismu, tas ir tikai dabiski varbūt mums ir jāmēģina investēt vismaz lielākā daļā šos investīciju ieguldījums no Eiropas Savienības budžeta. Bet ir nepieciešams arī izdarīt spiedienu, ir nepieciešams uzraudzīt šo situāciju ar investīcijām. Un tad vēl ir ārējais aspekts, par ko runāja arī Šārijus Voļskis. Šis ārējais aspekts, tas nav Tas eh, ir saistīts ar Aštons kundzi. Sadarbība ar Katrinu Aštonu būs ļoti svarīga šai ziņā. Rezultātā var teikt, ka tas viss ir atkarīgs no mums. Mēs varam tiešām spērt milzīgu soli uz priekšu, nodrošināt energo drošību. Mēs varam pieņemt regulu, kas ir svarīga gan dalībvalstīm, gan pilsoņiem, kas liks pilsoņiem justies tā, ka kaut kas tiešām ir mainījies Eiropas Savienībā. Uh, Vai arī otrs variants, mēs varam palaist lietas pašplūsmā, un tad sanāksim, mēs būsim izšķiedējuši veltīgi daudzus darba mēnešus. Lūk, tāda doma lasot grozījums. Un vēlreiz gribētu pateikties referentu kungam par lielisko sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! Thank you. Turmes kungs. Paldies! Alejo, jūs eh, izdarījāt ļoti lielisku situācijas analīzi. Un tagad mums vajadzētu nonākt pie balsojuma, un šis uh, balsojums tam ir jābūt ar tādu dziļu filozofisku pamatu. Mums ir jāņem vērā, ka krīze ir iespējama, mēs to varam paredzēt, un šeit šajā dokumentā ir labs kompromiss izvēles variants starp tirgu un iekšējo drošību. Šeit ir vieta gan nacionālām institūcijām, gan komisijai. Tomēr balsojot, mums ir jādomā arī par zināmu elastīgumu, lai mēs varētu nedaudz atstāt šo manevru vietu, tad, kad mēs runāsim ar padomi. Tad, kad mēs balsosim, mums jādomā arī strateģiski. Esmu pieteicis arī grozījums e, par tādiem jautājumiem, ka vajadzētu pātrināt šo apusējo plūsmu, lai tas notiktu ātri. Un pēc iespējas vairāk pilnvaru regulējošām iestādēm. Jo es redzu lielu risku, ja šie regulātori nebūs vadošajā vietā, tad uh, mums ir risks, ka varētu nacionālā līmenī parādīties divas administrējušās institūcijas, kas savstarpēji konkurē. Un rezultātā arī iekšējā tirgus funkcionēšana tiek mazināta, konkurence tiek mazināta. Tāpēc mums ir nepieciešams tāds aģentūras, kur rīcībā ir zināšanas un informācija, tās arī sēdēs vadošajā vietā, un tad ir nepieciešams arī caurskatāmība palielināt. Viena ļoti svarīga lieta. Vajadzētu pēc iespējas šaurāk definēt šo aizsargāto patērētāju. Un šeit es piekrītu pāriem runātājiem, ka mums tieši šādi būtu jātiec pret aizsargāto patērētāju un tā definīcija. Es arī ceru, ka Eiropas Savienības budžets atļaus mums atrisināt investīciju jautājumu gāzes sistēmās. Mūsu rīcībā Eiropas budžetā nav milzīgas summas, bet ar šo direktīvu vai šo regulu mums ir jāatrod tāda iespēja, kas liek visām iesaistītajām pusēm veikt kaut kāds profilaktisks pasākums, kaut vai šo divvirzienu plūsma regulējumu, lai enerģētisko resursu apgāde būtu droša. Jo citās valstīs nedzīvo nabadzīgi cilvēki, arī valstīs, no kuriem nāk energoresursi, dzīvo bagāti cilvēki. Mūsu uzdevums ir nodrošināt investīciju pareizu ieguldīšanu. Nevajadzētu veidot kaut kādu Ziemassvētku eglīti no Eiropas Savienības budžeta. Mums ir jāveido ļoti stingra regula, un tas ir tiešām mums nepieciešams. Man ir divi jautājumi, ko es gribētu uzdot komisijai. Viens ir par šo jautājumu, kā darboties reģionālā līmenī, deklarējot ārkārtas stāvokli. Un es domāju, ka ja mēs uzmanīgi neregulēsim, tad mēs tiešām varam pieņemt šo reģionālo pieeju, bet detaļās tad mēs nekontrolēsim situāciju. Uh, lasot padomes tekstu, vai jūs esat pārliecināti, ka šāda iespēja ir likvidēta, vai arī tas ir fiksēts padomes tekstā? Un visbeidzot, kaut kas tāds, kas mani tracina, tad rasistiski pieskaņa situācija Polijā. Ja sešas dienas nedēļā, ļoti cīva kon kon konkurence, tad ir Krievijas diktāts, un tad septītajā dienā ir kontrakts ar ko? Ar Gazprom. Līdz ar to polijas gāzes tirgus tiek pilnībā slēgts, un tad tiek apstiprināta šī galamērķa klauzula, kas ir pilnīgā pretrunā ar konkurences likumiem un normām. Un ja, kon, ja es pareizi saprotu, tad līdz ar piegādes drošuma argumentu mēs mazinam iekšējā tirgus labu funkcionēšanu. Ko komisija domā darīt šajā konkrētajā jautājumā? Tāds ir mans jautājums. Herzlichen Dank, kolēģin Valian. Paldies tagad Valian kundze, lūdzu. Valian kundze. Čā. Paldies. Nav mikrofona runātājai. First, thank you. Paldies Vidalam Kvadraskungam par lielisko darbu ar šo ļoti grūto jautājumu. Es gribētu sīkāk runāt par atsevišķiem jautājumiem par šo standartu N-1. Iesaukamā man likās, ka nevajadzētu šo rādītāju izmantot kā standartu, bet drīzāk kā rādītāju, kā indikātoru. Jo ir tādas bažas, ka tas varētu radīt tādu nepareizu izpratni par drošumu. Jo šajā rādītājā ir iespējams sniegt ļoti plašu interpretāciju, bet tagad <clears throat> es domāju, ka, lai arī šis instruments varbūt nebūs ideāls, tomēr būtu labi, ja būtu vismaz tāds minimālais slieksnis, kas būtu obligāts, jo pretie gadījumā šis e, priekšlikums varētu būt tikpat nedarīgs, tikpat bezobains, kā šī direktīva, kur mēs cenšamies grozīt. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem īstenojot šo instrumentu, jāņem vērā dalībvalstu specifika. Turklāt šajā regulā e, komisijas sniedz e, paplašinātu kompetenci, ir saņēmusi paplašinātu kompetenci visās fāzēs. Eh, man īpaši pretensijas nav par spēcīgu komisiju, bet eh, šeit es arī saprotu, ka komisijas loma ārkārtas plānu ziņā ir ļoti svarīga, tomēr dalību valstīm ir jābūt eh, iespēja arī šos plānus modificēt. Komisijas loma ir tāda, kas sniedz pievienoto vērtību, kaut ko papildinošu. Komisija varētu uzlabot šos plānus, bet nevis diktēt visu Tāpēc es atbalstu palielinātu lomu gāzes koordinācijas grupai, kas varētu sniegt konsultācijas komisijai, tad, kad ir ārkārtas situācija. Šajā gāzes koordinācijas grupā ir jāpiešķir vienāds status kā komisijai šā regulā. Par reģionālo sadarbību es uzskatu, ka padomes priekšlikums, ko esam saņēmuši, ir interesants un arī piedāvātais pielikums ir jāņem vērā Šeit ir paredzēta arī reģionālā sadarbība, tad, kad mēs runājam par enerģētisko resursu drošumu. Tāpēc, ka mums ir noteikts reģionālās realitātes, ar kurām jātiek galā, un šeit es gribētu arī pasvītrot šīs problēmas ilgtermiņa aspektu, ir nepieciešams diversificēt gāzes piegādes ceļus, arī avotus, uh, ir jāiz, jātīst arī sašķidrinātās dabasgāzes tirgu. E, tālāk es nedomāju, ka procentu ziņā vajadzētu noteikt konkrētu procentu - 10, 20 vai 40. E, vienkārši jānosaka minimums, ka komitētā iestāde deklarē ārkārtas situāciju, tad, kad nepieciešams. Un e, tad mums vēl ir jāpadomā, kā atrast visracionālāko priekšlikumu. Varbūt sliktākais variants ir tāds, ja mēs padarīsim šo regulu tik ļoti stingru, ka dalību valstīm krīzes situācijā nebūs iespējams rēģēt, tāpēc, ka, teiksim, par vienu procentu nav panākta šī sliekšņa vērtība, un tas nebūtu pareizi. Mums ir jāmeklē veidi, kā šī sistēma varētu rēģēt uz visām situācijām, kur būtu solidaritāte un liela elastība. Uh, mēs vēl runāsim ar Vidalu Kvadrasu kungu, ar Andrei Frētiem par šo jautājumu tālāk. Paldies priekšsēdētājiem! Herzlichen Dank. Ich darf die nächsten Kollegen auch noch mal bisschen. Paldies. Uh, Daukas kungs, bet uh, lūdzu, kolēģi, ievērojiet tomēr runāšanas laiku. Paldies. Gerbiamas pirmininkė, noriu. Priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt referentu kungu, Vidālu Kvadras kungu. Referenta kunga ieguldījums ir milzīgs šai darbā. Un es ļoti ceru, ka šī misija tiks pabeigta arī godpilni. Ja šī regula ir, tiek pieņemta, tiek runāta ļoti saulaicīgi. Šī regula ir veltīta ļoti svarīgiem elementiem, kas palīdzēs mums novērst krīzi, kas palīdzēs mums būt labāk sagatavotiem pirms krīzes. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz atsevišķiem konkrētiem jautājumiem. Šī regula nevar noregulēt pilnīgi visus, pilnīgi visus pašus mazākos aspektus. Drīzāk mēs gribam izveidot tāds uz tirgus eh, sistēmu balstītus mehānismus. Mēs gribam runāt arī par divvirzienu vai atgrieznisko plūsmu. Un, lai šie mehānismi funkcionētu, eh, visām valstīm ir jābūt saistītām vienotā Eiropas gāzes tīklā. Līdz šim eh, problēma ar enerģētiskām salām vēl nav atrisināta. Un tāpēc es uzdod jautājumu, kādā veidā tiks risināts šis jautājums ar enerģētiskajām salām, ar valstīm, kas ir izolētībā. Šeit es gribētu atsaukties uz valstīs valstu problemātiku, vai tas e, ir ņemts vērā. Jūs nekā Lietuva ne, nesaskana ar šo N-1 kritēriju. Mēs cenšamies atrisināt savu problēmu, piesaistoties Latvijas tīkliem Mēs nevarēsim atrisināt šo problēmu ar N-1 principu, mēs paliksim enerģētiskā salašā vai tā, jo šī regula nevarēs atrisināt mūsu problēmas. Un Eiropa arī nevarēs turpināt mierīgi funkcionēt, kad ir tādas vietas, tādas salas, kas paļaujas tikai uz vienu piegādātāju. Te nebūtu nav nekāda Gazprom fobija. Uh, Šis jautājums ir plašāks. Mēs negribam, lai Eiropa būtu atkarīga tikai no Gazprom, jo, ja ir tikai viens piegādātājs, tad vienmēr var šantažēt, vienmēr var manipulēt, un es esmu to pieredzējis pats, jo mana valsts ir sastapusies ar šo problēmu diezgan lielā, plašā ziņā. Tāpēc es. Uh, domāju, ka līdz ar šo te regulu mums jāspēr pirmie izšķirīgie soļi, jo pretējā gadījumā eh, šai regulai nebūs nekāda jēga. Šeit ir eh, par gāzes piegāžu nodrošināšanu eh, virsrakstā jau minēts. Tāpēc ir nepieciešams arī Eiropas Savienībai rēģēt finansiāli. Jāsniedz finanšu atbalsts, lai varētu atrisināt energo salu mm, jautājumu. Danke sehr. Ich habe noch vier Wortmeldungen. Paldies, ir četri cilvēki, kas grib vēl izteikties, tad komisija, tad referents un tikā ir kundze ir nākamā. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, arī gribētu eh, sveikt Vidalu Kvadraskungu un gribētu uzsvērt dažus, manuprāt, svarīgus eh, elementus. Pirmām kārtām Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi šiem aizsargātajiem, lai aizsargātajos patērētājos mēs iekļautu uh, institūcijas, kas sniedz ārkārtas uh, un publiskos uh, pakalpojumus medicīnas un uh, sociālās nodrošinātības ziņā. Tātad ir nepieciešama viņiem pamata apgāde nodrošināt. Tāpat ir jāliek akcents arī uz solidaritāti starp uh, dalību valstīm, ja notiek šāda energo krīze. Un es uh, uh, gribētu cerēt, ka Valienkundzes eh, ziņojumā tur, kur ir nepieciešams, eh, kur ir paredzēts identificēt šīs eh, energos salas vai izolētos reģionus. Tātad, ka ne tikai tas tiek darīts, bet tiek paredzēts arī investēt pietiekami daudz, lai <clears throat> nodrošinātu savienojums. Šis konkrētais grozījums ir eh, vērsts uz visu energoapgādi, ne tikai uz eh, gāzi. Un tāpat ir nepieciešams eh, runāt arī par atjaunīgiem energoavotiem šī, šajā enerģijas struktūrā un arī par apgādes avotiem. Un es domāju šeit par tādiem projektiem kā Nabuko, kurš arī būtu, zināmā mērā, jāsaista ar piegāžu avotu dažādošanu, lai mēs varētu izvairīties no gāzes pārtraukumiem. Herzlichen Dank, Angelika Nibler. Paldies tagad Nīblers kundze, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Ļoti lakoniski sākumā vēlējos pateikties referentam Alejo Vidalam Kvadrasam. Viņš patiešām e, jau ļoti labi palīdzēja mums strukturēt šīs diskusijas, pateicoties saviem ievadvārdiem. Man e, trīs punkti šķiet ļoti būtiski. Pirmām kārtām, kā mēs definējam šo jautājumu par aizsargātajiem patērētājiem. E, nu, Klauds Turmes jau ļoti labi pateica, tad ja e, Klauds, Klauds Turmes kaut ko slavē, tā jau ir e, ļoti laba zīme, tas ir labs rādītājs, bieži tas nenotiek. Tālāk divvirzienu plūsma kā to varēs ierīkot visās pārobežu, visos pārobežu tīklos, protams, Šis ir ārkārtīgi ambiciozs projekts, un mums šādas plūsmas, um, šādi tīkli ir jāizbūvē, bet, protams, tam ir jābūt ar ekonomisko pievienoto vērtību. Tādēļ es varu piekrist 265. Uh, un 268. grozījumam. Rūbiga kungs ir iesniedzis grozījumus par stratēģiju, par uh, dažādiem uh, dabasgāzes infrastruktūrām. Es domāju, tomēr mums nevajadzētu to izveidot kā Eiropas līmeņa projektu, ir jāizvairās no konkurences skropļojumiem, un ja mēs izveidosim tādu sistēmu, kas būs obligāta, mēs varbūt nemaz nenonāksim situācijā, kad eh, šo sistēmu varēs reāli izmantot tālāk. Dārgie kolēģi, mans pēdējais punkts. Dargie kolēģi, mums šajā regulā ļoti skaidri ir jānosaka, kādas ir iesaistīto atbildības jomas, kas ir jādara uzņēmumiem, kas jādara dalībvalstīm, kas īsti ir jāizdara Eiropas līmenī. Es varu piekrist Valēnas kundzei, proti mums arī ir eh, aktīvi šajā darbā jāiesaista uh, dabas gāzes darba grupa, e, komisijai arī jāspēlē nozīmīga loma, bet e, šāda, teiksim, darbošanās e, sadarbība būs vērtīga tikai tad, ja katrs zinās, kas viņam īsti ir jādara. Paldies, tik Rāmsdorf kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Yes, uh, now it functions, yeah? Jā, tagad šķiet mikrofons darbojas. Tā tad es esmu pret to, lai šis vārds filozofija netiktu nepareizi izmantots, jo tas noved pie tādām smieklīgām sekām, kā es Vācijā nesen uh, piedzīvoju, uh, braucot ceļā uz Briseli vienā atpūtas vietā publiskās, uh, apmeklēja publiskās toaletes, un tur bija rakstīts uh, šāds vārds - mūsu filozofija. Tātad filozofija var būt arī sabiedriskajām toaletēm, tāpēc nevajadzētu varbūt tik daudz mētāties ar šo vārdu filozofiju šajā konkrētajā kontekstā. Otrām kārtā. Um, I mean that, uh, this, uh... Es domāju, ka šīs diskusijas lielā mērā ietilpst referenta Uh, konsultāciju procesā, un es gribētu izmantot šo iespēju minēt četrus jautājumus, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Pirmām kārtām - ekonomika diplomācija. Ekonomiskā diplomātija. Mums jāņem vērā tas, ka a, uh, krīzes dēļ Gazprom realizācijas apjomi samazinājās par 30%. Tātad tas maina situāciju. Un nodrošina labus apstākļus Eiropas Savienības ekonomiskajai diplomātijai, lai varētu uh, novērst gāzes apgādes pārtraukums, kādas mēs piedzīvojām pagājušā ziemā. Otrām kārtām banku konservatīvā politika. Otingera kunga laik, uh, uzklausīšanas laikā mēs jau par to dzirdējām. Es gribētu uzsvērt tieši šo aspektu, jo bankas neatbalsta ļoti daudzus finanšu instrumentus, kas ir ārkārtīgi svarīgi tieši praktiskajā gāzes eh, apgādes nodrošināšanā un vispār naftas eh, biznesā. It īpaši bankas neatbalsta MTS 799, kuru eh, pieprasa Krievijas puse. Trešām kārtām mums ir jāatbalsta starp savienojumu nodrošināšana. Tas bija galvenais mērķis uh, iepriekšējā gāzes uh, piegādes pārāumā. Uh, Tātad piegādes gāja caur, uh, bija iespējams caur Baltkrieviju, bet mūsu tīkli nebija sagatavoti šādai iespējai, šādam risinājumam. Tātad starp savienojamība ir ārkārtīgi svarīga. Ceturtais punkts, ko gribētu uzsvērt, ir gāzes uh, uzglabāšanas jaudas palielināšana. Mums ir jāseko uh, šādiem apsvērumiem. Paldies! Dankeschön, Herr Karins. Paldies! Kariņa kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, funkcionējošs iekšējais tirgus, kā jau Kvadras kungs norādīja, ir viens no labākiem piegādes uh, drošības garantiem, bet runājot par iekšējo tirgu, vairāk kolēģi arī Zalbergs kungs teica, ka mums ir nepieciešams starp savienojumu. Tā tad nav iespējams tirgus, ja nav iespējams nodrošināt produkta iekļuvi tirgū. Komentējot Turmes kunga teikto, par to, ka šīs investīcijas iespējams nenāk no Eiropas Savienības budžeta, bet no gāzes kompānijām, es domāju, ka mums ir jāpatur prātā, ka ir uh, precedents uh, Baltijas reģionā, Baltijas tirgu, kur tirgus jau ir norādījis, ka tas nefinansēs starpsavienojumu, jo tirgus kā tāds pats ir pārāk mazs, un otrā galā ir Gazproms, kurām ir milzīgas iespējas uh, koriģēt cenas, lai novērstu jebkādu turpmāk konkurences nākotnē. Tātad, lai laustu šo Baltijas eh, valstu izolētību, domāju, ka ir jāapsver kādas subsīdijas iespējamība, jo tirgus pats uz vietas nespēs eh, nodrošināt starp savienojuma izbūvi starp eh, Poliju un Lietuvu. Neviens to neuzņemsies vietējā tirgū. Tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs varam atrisināt šo konkrēto problēmu, kā mēs varam pieturēties pie solidaritātes principu iekšējā tirgu, bet mums ir nepieciešama arī šie starpsavienojumi, un šai ziņā būs nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa darbība, lai šie starpsavienojumi tiktu nodrošināti arī Baltijas reģionā. Äh, Paldies! Mums nav vairs īpaši daudz laika atlicis, tāpēc varbūt komisija varētu atbildēt uz jautājumiem, kas šeit tika uzdoti. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, vēlējos izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Sākumā vēlējos pateikties Vidālam Kvadras kungam. Eh, tātad jautājumi tika uzdot par dažādām tēmām, un es pateicos par lielu atgal, atbalstu, ko mēs esam saņēmuši, tāpēc neiedziļināšos visos atsevišķos grozījumos, bet izskā, iz, izgaismošu pāris jomas, kuras, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgas. Ir īpaši tātad eh, Atbildot Videlam Kvadras kungam, tāpat arī Svobodas, eh, Svobodas kungam, Nībērs kundzei un citiem, runājot par šo aizsargāto patērētāju apjomu, to ir jāsašaurina. Jūs uh, redzat, ka dalībvalsts grib, lai šī definīcija būtu platāka, elastīgāka, bet jo tā definīcija platāka, jo, plat, plašāka, jo tā kļūst uh, mazāk uh, jēdzīga saturiski. Mēs ļoti atbalstam arī N-1, ka tam ir jābūt obligātam standartam. Uh, tam būtu jēga un loģika tikai tad, ja tas ir obligāts. Es, protams, saprotu, ka dažām dalību valstīm, un it īpaši, ka uh, jau tik norādīts Baltijas valstīm, tās nebūs, nespēs sasniegt paši saviem spēkiem šo N-1, bet tieši tāpēc N-1 ir jābūt sasniedzamam rādītājam reģionālā līmenī. Esmu pārliecināts, ka Baltijas valsts kopā ar Poliju var noteikti nodrošināt arī šo N-1. Ir labas gāzes uh, uzglabāšanas uh, iespējas Latvijā, un mums ir nepieciešami labāki savienojumi gāzei no rietumiem uz austrumiem, bet es domāju, ka reģionā tas ir iespējams. Diskusijas par šīm divvirzienu plūsmām, tās vienmēr man ir tā teikt šokējušas, jo es domāju, ka tā ir tāda luksus diskusija. Viens no ekspertiem man teica pirms pāris mēnešiem, ka viņš nesaprot, kāpēc mēs vispār runājam par šādu koncepciju, par šīm divvirzienu plūsmām, par to ieviešanu vai nē. Mēs zinām no uh, Uh, pētījumu, ka šīm divvirzienu plūsmām ir ļoti nelielas uh, infrastruktūras izmaksas. Uh, un izmaksas ir minimālas. Tie ir 3 miljoni apmēram, kas ir burtiski nekas, kāpēc mēs runājam par šīm divvirzienu plūsmām. Mums ir jāpieņem skaidrs lēmums, ka jābūt divvirzienu plūsmām un punkts. Tā ir pareizā un īstā pieeja, un tur vairs nav ko runāt. Tātad mēs gribētu, lai jūs būtu ļoti strikti un skaidri par šo N-1. Runājot par komisijas pilnvarām, komisija principā pieprasa tikai divas kompetences. Pirmais - pārbaudīt, lai izstrādātie plāni būtu atbilstoši kārtībā un kā turmes un Saudākas kungs norādīja, ir daudz spiediena, liels spiediens tirgū vājināt šo energodrošības eh, situāciju valstīs. Eh, energokompānijas pašas, kā jau Turmes kungs teica, cenšas eh, saglabāt dominējošo pozīciju zināmos gadījumos, bet komisijai vajadzētu būt dotām tiesībām pateikt dalību valstī. Tātad tas, ko jūs šeit esat sagatavojuši, nav pietiekams, lai nodrošinātu mūsu prasību izpildu un energodrošību. Krīzes gadījumā komisijai jādod iespēju kontrolēt to, vai dalību valsts veiktie pasākumi neiet pretrunā kopējiem tirgumu, kā mēs, piemēram, to pieredzējām 2009. gada janvārī. Tātad tie no jums, kas ir satraukti par to, ka komisija varētu uzlikt papildus prasības dalību valstīm, tas galīgi tā nav. Komisija nevēlas to darīt. Komisija vēlas eh, panākt tiesības, eh, iejaukties tad, ja dalība valsts eh, kavē traucē gāzes plūsmu piegāda citām dalību valstīm, un es būtu pateicīgs, ja jūs saglabātu šo komisijas kompetenci. Runājot par slieksni, ārkārtas eh, stāvoklim kopienas līmenī, es diezgan labi varētu dzīvot bez šī kvantitatīvā sliekšņa. Ja vien uh, ir skaidrs, ka komisija, izvērtējot pozīciju, uh, situāciju, var paziņot šo ārkārtas stāvokli, un tāpat arī, ja viena konkrēta dalībvalsts prasa šādu stāvokli paziņošanu, ja būtu 20% slieksnis, kā daži dalībvalsts uzskata, es domāju, ka tas būtu bezjēdzīgi, jo pēdējā krīzē uh, Gazprom piegāda bija sagatav, samazināta nevis pa 30%, bet tikai pa 10% kopējā līmenī. Tāpēc 20% būtu tāds bezjēdzīgs uh, slieksnis, tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu būt 10% vai arī nekādu slieksni, un uh, attiecīgi arī komisijai pilnvars šajā jomā. Tāpat gribētu runāt vēl par vienu punktu, kas ir svarīgs, un tas ir ārējā dimensija. Nedomāju, ka pastāv sadarbības uh, problēmas starp Potingeru kungu un Eštons kundzi, tas mani nesatrauc, bet svarīgi ir saglabāt šo prasību, lai dalībvalstis ziņotu pār starpvaldību nolīgumiem, ko tās slēdza trešajām valstīm pirms šāda nolīguma tiek parakstīta. Tas ir absolūti obligāts priekšnosacījums, lai mēs varētu visi runāt vienā balsī energo jautājumos. Dalība valstis grib pavājināt šo nosacījumu. Tātad tikai ar prasību informēt, tad, kad šāds nolīgums jau ir noslēgts, bet tam tad vairs nav jēga. Ir svarīgi, lai par šādiem starpvaldību līgumiem komisija saņemtu informāciju pirms šāda līguma tiek noslēgta. Es domāju, ka ar to pietiks manai atbildēji. Priekšstādātājs domāju, ka esmu atbildējis uz uh, praktiski visiem individuāliem jautājumiem, komentāriem un vēl vienīgi turmas kungs minēja reģionālo ko, ko, sadarbību tā nedrīkst uh, novest pie uh, mazāk uh, stingriem nosacījumiem arī attiecībā uz N1. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Jā, zum šlus nochmal, Herr kolēģi Vidal Kvadras. Un tagad noslēgumā Vidal Kvadras kungs lūdzu. Gracias, señor presidente. Quiero sin duda agradecer a todos los. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties kolēģiem par vērtīgajām diskusijām. Había, eh, en el alero. Desde luego. Tātad, eh, paldies visiem par visiem šiem izteikumiem. Protams, ka kompromisi, ko mēs panāksim, tiem ir jābūt tādiem, kas atspoguļo eh, diskutēto jautājumu sarežģītības pakāpi. Nav iespējami kompromisi, kas apmierina visas prasības vai arī neapmierina nekādas prasības. Tātad ir jābūt kompromisiem, kas atspoguļo patiesu nepieciešamību uh, panākt vienprātību un līdzsvaru starp dažādām pozīcijām, kuras uh, katra atsevišķi nespētu atrisināt visas tās problēmas, ko mēs šeit uh, cenšamies atrisināt. Piemēram, minēšu šeit piemēru Valjānas kundze ļoti skaidri parasti raugās uz lietām, un viņa teica, ka varētu būt situācijas, kad piegādes krīze varētu būt mazāka nekā šie 10% no kopējā Eiropas Savienības apjoma, bet vienai konkrētai dalībvalstī vai, teiksim, dalībvalstu grupiņai tā varētu būt absolūta katastrofa. Un mums ir nepieciešama rīcība kopienas līmenī, lai varētu reaģēt uz šādu sarežģīta situācija. No otras puses, lielai valstī, piemēram, varētu būt uh, gāzes apgādes uh, iztrūkums uh, vairāk kā 10%, bet varbūt šai valstī ir iespējas un resursi rast individuālu ras, risinājumu un varbūt nepie, nav nepieciešams izziņot šo kopienas ārkārtas stāvokli. Tātad šeit ir jāspēj rast kritēriju, uh, kas nebūtu vienkārši viens stingrs cipars, ko mēs attiecinām uz visu Eiropas Savienību, bet kas atspoguļotu individuālas situācijas, kādas varētu rasties. Runājot par reģionālo pieeju, tā varētu būt saistoša. Tādā gadījumā, kad tiek aizstāts uh, dalībvalsts līmeņa plāns, un ja ir rasts kaut kāds uh, individuāls risinājums, kas varētu būt papildinājums šim dalībvalsts plānam, tas pat attiecas arī uz komisijas pilnvarām. Tātad mēs nenām par kaut kādu supervalstu, kas nodrošina piegādes garantijas, bet komisija gluži saprātīgi norādīja, ka ir zināmi punkti, kur komisija ir jādod pilnvaras vadīt šo rīcību kopienas līmenī, jo pretējā gadījumā mēs šeit vienkārši runājam uh, bez jēgas. Kā jau es teicu priekšsēdētāji, mēs ejam pareizajā virzienā un es nevēlos noslēgt, neuzrā, nenorādot uz uh, vienu aspektu, kurā debatas ir bijušas ārkārtīgi svarīgas. Mēs vienmēr sakam, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina pievienotā vērtība pilsoņiem. Tā ir jādemonstrē, ka Eiropas Savienībai ir iespējas un uh, arī varēšana uzlabot cilvēku dzīvi un reaģēt uz reālu iedzīvotāju reālām problēmām. Un šis ir pilnīgi klasisks piemērs, ko es nu pat minēju. Tāpēc mums ir jābūt gataviem reāli rēģēt uz reāliem draudiem, uz reālām situācijām. Un tāpēc mums ir jāspēj nodemonstrēt šajā gadījumā, kas ir, manuprāt, ļoti tāds daļrunīgs un labs piemērs, ka Eiropas Savienība tik tiešām kaut ko reāli arī var darīt. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Līdz ar to esam beiguši izskatīt šo darba kārtības punktu. Sāksim eh, balsojumu ar nelielu novēlošanos. Mums ir šodien jābalso par vairākiem ziņojumiem, un varbūt sākumā izmēģināsim tehniku, vai viss darbojās šķiet, ka ir kādas problēmas ar tehniku, vai visiem ir līdzi balsošanas kartītes? Es ceru, ka tā ir. Nu, varbūt vienreiz izmēģināsim, vai darbojas viss tehnika. Yeah. What happened? Oh, wait. wait you, you Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dārgie kolēģi. Dārgie kolēģi un kolēģis. Ja jūs visi uh, būtu klusāki, labāk uzvestos, tad uh, mēs viens otru labāk dzirdētu un mums arī būtu vieglāk nobalsot. Diejenigen, die sich unterhalten möchten. Tie kolēģi, kas vēlas sarunāties, varētu to darīt ārpusē. Un tie, kas vēlas turpināt darbu, tagad balsojot, eh, paliks zālē. Tagad mums vajadzētu veikt izmēģinājumu balsojumu, lai pārbaudītu, vai darbojas ierīce. Tagad eh, balsosim par jautājumu, vai mums nākotnē darba ir jāsāk saulaicīgi. Jā, nē, atturas. Nu, nekas labāks man prātā neienāca tieši tagad. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Labi. Paldies. Viss darbojās ļoti labi. Izcili. Ok. Klapniš? Tomēr nedarbojas? Aizmirstiet. Tās nav nekādas problēmas. Eh, das ist das erste. Ir diviem kolēģiem laikam problēmas ar balsojumu iekārtu. Pašā priekšā diviem kolēģiem otrajā rindā nedarbojas ierīce. Labi, tas tiks pārbaudīts tālāk. Odīkungs eh, gribēja par eh, darba kārtību. Eh, paldies priekšsēdētāji. Mēs saņēmām informāciju, ka mums ir jāiesniedz grozījumi angļu valodā. Es gribētu iesniegt uh, protestu. Iesniegt grozījums tā ir fundamentāla Eiropas parlamenta deputāta tiesība. Mēs uh, Mums ir jāstrādā demokrātiskā veidā, un tāpēc es vēlētos, lai katrs deputāts varētu iesniegt eh, grozījumus savā dzimtajā valodā. Kolēģi Langen. Langenkungs, lūdzu. Äh, es vēlējos ar äh, visām četrām atbalstīt äh, Odīkungu teikto. Paldies. Paldies! Es vēlējos pateikt, ka arī es to atbalstu, saka priekšsādātā kungs. Tas ir pirmām kārtām, bet otrām kārtām. Erstens, dass es nicht, dass ich es unterstütze und zweitens. Otrām kārtām mēs par to esam vienojušies šajā īpašajā gadījumā. Vienkārši ņemsim to vērā. Pirms uh, dažām dienām mēs vienojāmies tieši par šo darbkārtības punktu, mēs par to apspriedāmies. Es, protams, nezinu, vai jūs visi toreiz bijāt ieradušies uz sanāksmi. Uh, bet eh, bija daudz grūtību un lai vispār kaut kādā veidā to visu varētu saskaņot ar procedūru, mēs uh, lūdzām arī kultūras komitejā balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku, lai arī mēs visu varētu paspēt izdarīt. Visi kolēģi komitejā piekrita, ka tiks grozījums sastādīt angļu valodā. Uh, Jums ir pilnīgi taisnība, Dīkungs, bet šis ir ārkārtas gadījums. Tā bija vienošanās, ko mēs pieņēmām kopīgi komitejā, bet nu katru nedēļu mēs nevaram mainīt noteikumus. Vienkārši, lai visu paspētu izdarīt saulēcīgi, mēs eh, izdarījām tā, un es ceru, ka varēsim atrast labāk risinājumu. Odīkungs! Jā, es priekšsēdētāji gribētu zināt, kāda ir juridiskā bāze šādā gadījumā. Mums ir uh, sociālistu deputāts no Francijas, kurš ir norādījis, uh, jums, uh, uh, ja jums nav politisks vairākums, tad uh, jūs nesat juridiski uh, pamatots. Tā, tad es gribu zināt, uh, kāds ir juridiskais pamatojums šādam lēmumam, šādai situācijai. Vai sekretariāts var šo jautājumu paskaidrot? Lūdzu. E, e, reāli pastāv īpašas atkāpes e, iespējas, kuras ir apstiprināts plenārsēdē, balstot par dokumentu, kurš nav iesniegts visās valodās. Un ir nosacījumi, apstākļi, kas ļauj arī priekšsādātājiem pieņem zināms lēmums, kas attiecas uz grozījumu iesniegšanu. Uh, nolikumā nekas nav rakstīts par to konkrētāk. Gut. Können wir dann verfahren wie vom Paldies. Tātad rīkosimies saskaņā ar komitejā iepriekš pieņemto lēmumu. Bet, nu, mēģināsim uzreiz atrast arī risinājumu. Sākam balsot. Visi balsojums saraksti ir jūsu rīcībā. Pirmais grozījums. Kurš balso par? Priekšsēdētājs saka, varbūt, ka mēs balsosim vienkārši ceļot roku, un ja nesaprastīsim, kāds ir balsojuma rezultāts, tad balsosim elektroniski. Tā tad pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa, kas par? Par to vairs nav jābalso, saka priekšsēdētājs. Pirmo daļu jūs vēlaties pārbaudīt. Tā tad eh, trešā grozījuma pirmā daļa nobalsojam elektroniski. Nobalsojam, lai pārbaudītu, kāds bija iznākums. Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Viens eh, kolēģis no EPP e grupas tātad balso par daudz. Divi kolēģi pat ir par daudz. Noch einer. One, one EPP two. Okay, now. Tātad viens vai divi deputāti no tautas partijas eh, šeit balso par daudz. Beidzam balsot and results 13. Jūs redzat ekrānos 13 pār 3, 8 pret noraidīts. Par otro daļu vairs nav jābalso. Piektais grozījums arī divās daļās, kas par. Mit oral amendment. Ar mutisku grozījumu. Kas par? Pret? Ļoti sarežģīts, saka priekšsēdētājs. Vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Mutiskais grozījums. Tikai un vienīgi mutiskais grozījums. Balsojam elektroniski. Abstimmung eröffnet. Ab Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, kolēģi. Pieņemts. Odī kungs atkal par procedūru lūdzu. Paldies. Šķiet, ka par ceturto mēs nebalsojām, kas bija noticis par ceturto. Paldies, paldies par jūsu norādi. Vai es varu sākumā nobalsot par otro daļu, piektā grozījuma otro daļu? Tagad nobalsosim par to un pēc tam atgriezīsimies pie ceturtā. Alles weg? Alles weg. Okay priekšsēdētājs eh, pats sevi izlabo, piektais tur viss ir kārtībā. Tagad atgriezamies pie ceturtā grozījuma, es pieļāvu kļūmu, tādēļ par to nebalsojam. Tas ir grozījums, kas ir iesniegts tikai un vienīgi franču valodā. Ja jūs, at, ja jūs man atļausiet, mēs varētu par to balstisko grozījumu, un tad tas tiktu tagad pārtūkots mutiski. Lodīkungs, vai eh, jums tas ir pieņemami? Herr Bütikofer, darf ich Sie noch mal... Bütikofer kungs, varbūt jūs varētu pārdomāt, ko darīt. Herr Vorsitzender. Priekšsēdētāj kungs. Šis grozījums man nav iesniegts angļu valodā, bet mēs vienojāmies, ka visi grozījumi tiks iesniegt angļu valodā. Es franču valodu tik labi nepārzinu, lai vispār varētu saprast, kas ir rakstīts šajā grozījumā. Un es domāju, ka grozījuma autors varēja ar mani sazināties, viņš to neizdarīja, tādēļ es nesaprotu. Uh, Kādēļ mums jābalso par kaut ko tādu, ko mēs vispār esam saņēmuši zem deguna pabalstu pēdējā brīdī? Mēs par to vispār nevarējām uh, saprast, kā mums jābalso. Es nesaprotu, kas ir grozumā rakstīts, un es nezinu, kā par to balsot tagad priekšsēdētājs. Tā tad es teicu, mēs varētu par to balsot kā par mutisku grozījumu, un tad to varētu tagad pārtūkot. Nu, ja kolēģi pret mani, iebil, mani iebilst, viņiem nav pieņemams mans piedāvājums, jā. Nu, labi, jāievēro ja reglaments. Nu, varbūt vajadzēja nedaudz atkāpties no reglamenta, lai atrastu risinājumu. Nu, jā, tagad par reglamentu mēs vienojāmies un līdz ar to, ko darīt? Ja mēs vienojamies, ka grozījums būs iesniegts angļu valodā, un jūs nepiekrītat tam, ka tagad grozījums tiks, par to balsos kā par mutisko grozījumu, tas tiks pārtulkots mutiski, tad mums vienkārši ir jādomā, ko darīt. Tagad beigsim balsot un iesniegsim nākamreiz grozījumu visās oficiālās valodās. Odīkungs? Priekšsēdētāji. Mums ar referentu bija pāruna par šo jautājumu. Es uh, atvainojos uh, uh, referentam, mums ir bijušas vairākas tikšanās mūsu Francijas delegācijā, mēs tomēr nevarējām vienoties. Man ir priekšlikums, ja kolēģi grib apspriest šo grozījumu, tad um, es to izlasīšu. Mums ir tulkojums, un mēs sapratīsim, kāda ir šī grozījuma jēga, un tad mēs balsosim. Kolēģin Komi. Sī, komikundze. Konkorde un quanto appena espresso il collega francese. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu franci, franču kolēģim, kurš pat runāja. Čičester. Čičester kungs. Thank you, chairman. Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, tas saskan ar mūsu iepriekšējo praksi, proti tādos gadījumos mēs uzskatām, ka grozījums ir mutisks grozījums. Uh, Un izlasot šo grozījumu, tulkojot sinhroni, to varētu uzskatīt par tādu grozījumu, kas ir pārtulkots visās valodās, un visi ir saņēmuši šo tulkojumu visās valodās, tad pieturēsimies pie vecās prakses. Bütikofer kungs vēlreiz lūdzu. Nu, reglamentā ir rakstīts, ka katrs komitejas loceklis Uh, var izteikties pret mutiskā grozījuma procedūru. Longen kungs mirklīti. Es izteikšos. Es esmu gatavs atsaukt šos iebildumus, uh, ja, uh, jo mūsu um, grozījuma autors ir atvainojis par savu rīcību. Paldies! Vai Odī kungs tagad varētu nolasīt savu grozījumu franču valodā, normālā tempā, lai tulki var paspēt to pārtulkot? Uh, un tad visiem būs iespēja noklausīties, kāds ir jūsu grozījums un attiecīgi balsot. Es vēlējos pateikties visiem par gatavību kaldināt kompromisu. Sadīkungs. Paldies priekšsēdētājs, gribētu pateikties uh, kolēģiem par uh, viņu pretim nākšanu. Tātad te teksts aicina komisiju pieņemt pieeju, uh, tādu globālu, vispārēju pieeju, lai um, Eiropa varētu ekonomiski attīstīties un lai varētu nodrošināt uh, darba vietu izaugsmi un uh, prasa nodrošināt, lai visas galvenās politikas nostādnes uh, būtu virzītas uz šo mērķi. Tā kā komisija Komisijai jāveic debats ar parlamentu par konkurences politikas efektivitāti un jānodrošina, lai uh, pret uh, monopolu uh, konkurence uh, politikas, to, politika tiks izvērsta ļoti konkrēti ir nepieciešams izvirzīt konkrētus mērķus, lai izvairītos no riska, ka izzūd Eiropas uh, uzņēmumi un tādējādi tiek zaudētas darba vietas. Tāpat uh, tiek uzdots jautājums, vai uh, šo sodu uzlikšanu nevajadzētu saistīt ar konkrētām personām pretmonopolu jomā un arī uzņēmumi paši un to darbinieki nedrīkstētu būt pakļauti šādas neregulāras vai koruptīvas darbības sekā. Paldies, paldies par tūkojumu. Visi kolēģi dzirdēja, kāda ir grozījuma būtība, vai ir kāda papildi jautājuma. Nē, labi, balsojam. Kas ir par ceturto grozījumu? Pret? Nolaidīts. Sastais grozījums, kas par? Pret? Atturas. Noraidīts. Septītais grozījums. Dalītais balsojums. Pirmā daļa. Kas balso par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Astotais grozījums. Pirmā daļa. Kas par? Pret pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Devītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret Atturas pieņemts 12 par. Pret. Atturas. Noraidīts 13 par. Pret. Atturas. Pieņemts 16. grozījums par. Pret. Atturas. Nu, noraidīts 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts 14 par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 Oriģinālais teksts, pirmā daļa. Kas par? Pret. Enthaltungen. Atturas. Jāpārbauda. Nobalsosim elektroniski. The vote is open. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Zustimmung. Par 17. grozījumu vairs nav jābalso. Numur 18. Kas pār? Pret. Atturas. Noraidīts. Balsosim par visu grozīto priešlikumu. Kas pār? Elektroniskais balsojums, saka priekšsēdētājs. Jā, tā būs labāk. Nobalsojam elektroniski par visu grozīto priekšlikumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Closed. Beidzam balsot. Vienu deputātu no tautas partijas par daudz. Labi, tagad viss kārtībā. Pieņemts. Tagad balsosim par Joannas Valēnas kundzes ziņojumu. Ciet müssen wir jetzt aufpassen, dass wir eine äh, Šeit ir äh, nedaudz sarežģītāks balsojums, daudz mucko grozījumu, vienkārši būsim uzmanīgi, lai nekas tagad nesajuktu. 27. grozījums. Ja. 27, 8. 27. 28. grozījums un mutiskais grozījums. Lūdzu, celiet roku, kas ir par? Pret? Atturas? pieņemts. Kompromiss grozījums numur viens. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Priekšsēdētāj kungs, priekšsēdētāj kungs, balss no zāles. Es lūdzu izteikties eh, pirms balsojuma, bet jūs neredzējāt, ka es lūdzu vārdu es vēlējos pateikt, ka 50. grozījums nav iekļauts kompromisa grozījumā numur 1. Amendment 50 is... Numur 50 nav iekļauts uh, kompromisa grozījuma numur 1 tekstā. Es vēlējos vienkārši, lai jūs to atzīmējat. Nur, Tīk... Bet tikau kundze. Visas politiskās grupas tomēr to ir mm, pārveidojuši kompromisā. Es tagad pēdējā mirklī nevaru neko grozīt. Tātad, ja visi klātesošie ir to atzinuši par kompromisu, jums vajadzētu saistīties pašai ar savu politisko grupu un uzzināt, ko tad viņi īsti vēlēja, pan, vēlējās panākt. Man tagad nav iespēja kaut ko mainīt. Lūdzu. Well, uh, man, man... Valēn kundze, 50 grozījums nav iekļauts kompromisa grozījumā numur viens, bet tas tomēr pēc savas redakcijas, pēc būtības ir kompromisa grozījums. Nu, tāds ir mans uzskats. Sind manchmal problēma, Frau Tikau. Tikau kundze, es jau esmu piedzīvojis līdzīgus gadījumus. Mums vienkārši viss ir uzmanīgi jāizpēta, bet es jau tagad nevaru neko darīt jo politiskā grupa ir vienojusies. Varbūt plenārsēdē jūs varat uz to atsaukties. Kompromis grozījums viens, par to mēs nobalsojam. Kompromis grozījums divi, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts ar balsu vairākumu. 54. kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 55. grozījums ar mutisku grozījumu. Kopīgi ar 4. kompromisu grozījumu. Nu, ļoti sarežģīts gadījums. 54. un uh, mutiskais grozījums un uh, kompromisu grozījums 4 par pret. Atturas pieņemts. 56. grozījums. Kas par? <coughs> Pret atturas, noraidīts. 57. kas par ar mutisku grozījumu pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums numur 3 ar mutisku grozījumu, kas attiec uz 82. grozījumu. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 11. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 66. Kas par? 60 jau? 65. Nein. 65. 63. Jā, te pārāk daudz ir atsaukt, saka priekšstādātājs. 63. gīreks iesniedzis. Kas par? Pret atturas pieņemts. 65. kas par atturas, pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromis grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts Pieņemts. 69. Kas par? Pret? Pārbaudīsim. Lūdzu, nobalsojam elektroniski par 69. grozījumu. Sākam balsot. Closed. Accept, adopted. 70. Pieņemts. 70. grozījums. Tas ir valodisks grozījums, par to nav jābalso vairāk. 71. Kas ir par? Pret? Atturas? Noraidīts. 72. divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa atsaukta. 73. par? Pret? Atturas? Pieņemta pieņemts. 74. par pret atturas pieņemts. 75. 76. identisks grozījums, kurš par pret atturas pieņemti. 77. 78. kurš par pret atturas pieņemti. 12. kurš par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts. Un 80 geht's um second part mit oral 80. otrā daļa ar mutisku grozījumu, kurš ir par pret atturas pieņemts. 13. kurš par pret atturas pieņemts. 81. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. NV grozījums numur 2. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. 14. un NV3 divi identiski grozījumi. Kas par? Pret, atturas pieņemti. NB 4, kas par pret, atturas noraidīts. NB 5, kas par pret, pārbaudīsim. NV 5, lūdzu nobalsojam elektroniski par šo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. Kas par? Pret. 85. Kas par? Vēlreiz atkārtojam lūdzu. Pret. Atturas pieņemts. 86. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 15. par? Pret. Atturas pieņemts. 87. par? Pret. Atturas pieņemts noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts. 88. un 90. kopā. Kas par pret atturas pieņemts. 95, 85. kas par pret atturas pieņemts. Piektais eh, kompromiss grozījums visi kopā par 91. Eh, grozījumu. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 18. kas par? Pret? Atturas pieņemts. Envi 6. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 19. par? Pret? Atturas pieņemts. 95. par pret atturas pieņemts. 20. kas par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 6, kas par pret atturas pieņemts. 99. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 101 ar mutisku grozījumu, kas par pret pārbaudīsim, nobalsosim elektroniski par 101 grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 105. ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas noraidīts. Un 22. kas par pret atturas pieņemts. 108. par pret pret atturas pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. 110. par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas pārbaudīsim. 112. Sākam balsot elektroniski. Closed. Pret. Vote is open. Vai kaut kas nedarbojas? Oh, one more we will use. One more against what? Vai jūs bijāt pret vai kā jūs balsojāt? Nu, tam vairs nav nozīmes. 29 pār 23 pret pieņemts. Tas bija 112. 113. Kas pār? Pret? atturas noraidīts 114 par, pret, atturas noraidīts 115 par, pret, atturas noraidīts 116 par, pret, atturas pieņemts 117 par, pret, atturas pieņemts 118 par, pret, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 119 par, pret, atturas, pieņemts. 120 par, pret, atturas, noraidīts. 121, kas par, pret, atturas atturas noraidīts. 122. Mutisks grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 123. par. Pret. Atturas pieņemts. 26. par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 8. Kas par? Pret. Atturas pieņemts pieņemts. 126. kas par pret atturas pieņemts. 127. kas par pret atturas pieņemts. 128. par pret pārbaudīsim. Nobalsosim elektroniski par 128. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 129. kas par. Pret. Atturas pieņemts. 130. par. Pret. Atturas pieņemts. 131. Divas daļas. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Labi, varam pārbaudīt 131. grozījumu pirmo daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts noraidīta. NV7, kas par? Pret? Atturas noraidīts. 132. atsaukts, 136. kas par? Pret? Atturas noraidīts. 134. kas par? Pret? Atturas pieņemts. 135. par? Pret? atturas noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 30. Par to nav jābalso. Grozījums numur 1, kas par pret atturas pieņemts. Ar mutiskais grozījums par 31. kas par pret atturas. Pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski par šo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. kas par pret atturas. 33. par par to nav jābalso. 34. kas par pret Enthaltungen. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 34. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. divās daļās, trijās daļās, pirmā daļa. Kas par? Pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret. Pārbaudīsim. Nobalsojam nu, par 35. grozījumu otro daļu elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. 36. kas par, pret pret atturas pieļēpts. NV1, kas par? Pret atturas noraidīta. 37. dalītais balsojums, pirmā daļa, kas par? Pret atturas pieņemta, otrā daļa ir atsaukta. Otrais, kas par? Pret atturas pieņemta pieņemts. 39. pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa atsaukta, kompromisa grozījums numur 10, kas par pret atturas pieņemts. Piektais, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 43. kas par pret atturas pieņemts. 6. par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas pieņemts. 44. kas par pret atturas pieņemts atturas, pieņemts. Klods Turmes kaut ko vēlēs pateikt. Par 40a apsvērumu, vai mēs balsojām? 14a apsvērums, vai par to tik balsots, vai cā Turmes kungs? Kompromis, ok. Jā, yeah. before. Ok? Tas ir kompromis grozījums. Viss kārtībā? Numur 45. 45. kas par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 47. par to vairs nav jābalso. Tagad balsojam par visu grozīto priešlikumu un elektroniskā kārtībā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Also, same, thanks, that... Pieņemts. Nu, ar to būsim tikuši galā. Tagad balsosim par Enču kunga ziņojumu Eiropēāna. Nu, arī šis balsojums ir tāds nedaudz sarežģīts balsojums par otro grozījumu, kas ir par pret. Vai bija prātu? Zu, zu, nochmal. Kas ir par otro grozījumu? Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, pieņemts. Piektais grozījums, kas par, ar mutis grozījumu, pret, atturas, pieņemts. Sechster, sechs zweiter Teil muss. Sestais grozījums otrā daļa, kas par? Otrā daļa sestajam grozījumam, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais ar mutisko grozījumu, ko iesniedz Sukalas kungs, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Astotais par? Pret? Atturas? Pieņemts. Devītais par?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 atturas pieļēts. 14. ar būtisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 15. ir atsaukts, 16. par pret atturas pieņemts. 17. ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. dalītājs balsojums pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. 20. kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. 21. kas pār pret atturas pieņemts. 22. mutisks grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 23. kas par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts.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 pieprasījums no politiskās, no zaļo politiskās grupas balsot par uh, eh, sastā grozījumu pirmo daļu. Pir, uh, sākumā kolēģi vienojās nebalsot par šo pirmo daļu, ja uh, mēs nobalsosim par 4. un 5. grozījumu, ja tad tie tiks pieņemti. Bet ja jūs uzstājat, tad mēs tā rīkosimies. Mums vienkārši jāsaprot, uh, ko tagad darīt, jo tāds gadījums nebija paredzēts. Pretēji balsojuma sarakstam mēs balsosim par sastā grozījumu pirmo daļu. Kas ir par? Pret. Daudz kolēģi nenobalsoja, vai mēs varam atkārtot? Elektroniskais balsojums. Sastā grozījuma pirmā daļa sākam balsot. Problem? Yes, you... Vai jums ir kādas grūtības? Vai jūs varat vēlreiz paskaidrot, par ko jābalso tagad? Labi, labi, atkārtošu. Sestā grozījuma pirmā daļa. Saskaņā ar balsojumu sarakstu un vienošanos ar politiskajām grupām mums par to it kā nebija jābalso. Tur bija runa par uzlabotu eh, pārvaldību. Mums eh, šķita, ka par to vajadzēs nevajadzēs balsot, ja tiks pieņemts 4. un 5. grozījums, bet zaļo grupa lūdza tomēr balsot par šo grozījumu. Vai jums viss tagad ir skaidrs? Vai mēs tur eh, runājam par uzlaboto pārvaldību? Elektroniskais balsojums, tātad balsojiet. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tā esam nonākuši līdz beigu posmā balsošanā. Visbeidzot eh, balsojam elektroniski. Lūdzu, sākam. Closed. Beidzam balsot. Rezultāts ir labs. Es apsveicu referentu. Paldies. Nächste Abstimmung ist dann die Abstimmung in Tālāk mums ir jābalso par nākamo. Tas ir rezolūcijas priekšlikums par atbalstu Eiropas lielajam teleskopam. Tad mēs balsojam, nekas nav neviens pret, neviens nav pret, tad visi ir par. Uh, Rezultātā varam konstatēt lielisku darbs, ko referents sarakstījis. Paldies! Tālāk nākamais punkts. Un tur arī balsojums. Eh, tas ir Tošinovska ziņojums. Mēs to arī ielikām darba kārtībā. Eh, tas ir par pirmo kompromisu balsojumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Eh, pirmais kompromiss ir pieņemts. Otrais kompromiss, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 27. par? Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss trešais par? Pret. Atturs. Pieņemts. Un tagad 28. Kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. 9. Par? Pret? Atturs. Pieņemts. 11. Par? Pret? Divpadsmit, vienpadsmitais par, pret, Kurš par lūdzu vēlreiz? Mēs par 11. balsojam. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 12. par? Pret? Atturs? Pieņemts. 13. par? Pret? Atturs? Pieņemts. Kompromiss ceturtais, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 29. kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 15. kurš pār? Pret. Atturs pieņemts. 1. par? Pret. Atturs pieņemts. Otrais, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Trešais. Tas jau ir sakārtots. Tagad kompromiss piektais, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Piektais kompromiss. Piektais par, pret, atturs, pieņemts. Sestais, kurš par, pret pret, atturs, pieņemts. Līdz ar to mēs varam balsot par visu dokumentu kopumā ar grozījumiem. Visi grozījumi kopumā, kurš pār, mm, kurš pār ceļam rokas, pret, atturs, Tad mēs atbalstam šo ziņojumu ar lielu vairākumu. Mums nav nepieciešams eh, balsot par likumdošanas eh, dokumentu kopumā, jo tālāk notiks sarunas attiecīgā kārtā. Līdz ar to mēs beidzam balsot par šo un arī mūsu balsošanas mm, bloks ir beidzies. Lūdzu, neiet prom, mēs turpināsim mūsu diskusijas. Mēs pāriem pie devītā darba kārtības punkta jaunā Eiropas digitālās programmas izstrāde. Eh, šeit mums ir ļoti skaidra diskusijas bāze un līnija. Šodien mēs izvērsīsim pirmās diskusijas. Eh, ziņot, tā jau referente ir mm, Delka Stiljo Vēra. Un es gribētu arī referents kundzei dot eh, pirmām kārtām vārdu, bet, dāmas un kungi, es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs, dārgie kolēģi, tomēr atliktu savas sarunas, un ja jums tiešām ir kaut kas ārkārtīgi steidzīgs, tad lūdzu iet ārā koridorī, tur ir ļoti daudz vietas, kur jūs varat turpināt savu sarunu. Otkārt, vai jūs nevarētu klusāk tomēr uzvesties zālē, jo mums ir nepieciešams diskutēt par šo darba kārtības jumtu. Lielas paldies! Un tagad došu vārdu Delka Stījo kundzei. Un es eh, gribētu sveikt veikt arī grupas pārstāvi no kas ir strādājis pie šiem jautājumiem. Mēs varbūt uzgaidīsim kādu minūti, jo tomēr cilvēki kaut kā gausi atstāja šo zāli. Kāpēc ir tik šausmīgi grūti iziet ārā no zāles, nevar saprast. Lūdzu, ātri ieiet ārā no zāles, saka priekšsēdētājs. Ja, meine Damen und Herren, ich habe erstens. Dāmas un kungi. First, erste... Vispirms došu vārdu referents kundzei, lūdzu. Presidente, eh, muchas gracias. Eh, en este tramo. Priekšsēdētāji, liels paldies! ir jau diezgan pavēl šajā ceturtdienas rītā, un tā ir mūsu pirmā iespēja runāt par šo jautājumu par digitālas programmas izstrādi. Jo šeit ir komisijas institīva, mums ir jāraksta referents, referāts, un Eh, pats galvenais ir runāt par attiecīgo laika periodu, ka mums ir jāapspēj nākt klajā savu dokumentu, līdz komisija nāks klajā ar savu dokumentu par eh, ciparu apkārtību Eiropā. Tad mums attiecīgi būs jārēģē. Mums ir jāsaskaņo visi šie laiki, jo jādod iespējas rēģēt gan padomē, gan dalībvalstīm mēs eh, gribam izdarīt tā, lai Eiropas parlamenta idejas tiktu zināmas pēc iespējas plašākam lokam, un tāpēc mums ir nepieciešams izvērt diskusiju šeit un nepieciešams noprecizēt mūsu pozīciju. Es nezinu, cik daudz mēs varēsim diskutēt šodien, jo visiem ir zināms, cik ļoti svarīgs ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mūsu dienā, kad mūsu, mūsu laikā. Un um, gandrīz katra mūsu dzīves diena, ik viens mūsu dzīves aspekts uh, ir ietekmēts no informācijas tehnoloģiju puses. Bet tomēr mēs uzskatām, ka mēs esam eh, tikai digitālā laikmeta sākumā. Un um, šeit ir iespēja ļaut lietām attīstīties normālā gaitā, tad, um, lai būtu biznesa jūžu, vai arī mēs varētu pacensties kaut kā pātrināt šo pārejas procesu uz eh, digitālo laikmetu. Šāda pātrināšana nevar notikt vienkārši jo mums ir jāsastopas ar paradigmas nobīdi. Mēs nonāksim pavisam citā mūsu laikmetiskajā fāze. Agrāk mēs strādājām ar papīra kopijām, ar cietajiem diskiem, ar cietajām kopijām. Mēs arī strādājām pie uh, dažādām taustāmākām lietām. Tagad mēs pārējām aizvien uz abstraktāku domāšanu. Un aizvien mazāk ir taustāmā mums apkārt, ir vairāk nemateriālais, netverāmais, un cilvēkiem ir jāpierod pie šīs jaunās sistēmas komisija, padome un dalība valstis, jebkurš fórums varētu dot savu ieguldījumu šā lietā. Uh, noteikti varētu spriest par digitālo darba kārtību ar pilnīgi visiem. Mēs varētu aps, apstiprināt vai aprunāties ar visām ieinteresētām pusēm par to, kādā veidā varētu attīstīties šī joma, kāda pasākuma šeit ir nepieciešama. Mēs varam pat runāt par kaut kādām īpašām specifiskām rīcībām, kas būtu jāveic ilgstoši, kas pastiprinātu mūsu piedāvātās rīcības, lai Eiropa varētu pilnībā uh, iegūt visas un izmantot visas eh, priekšrocības no digitālās programmas. Mums ir nepieciešama rinda darbību, kuru mērķis ir panākt noteiktus mērķus, mums ir nepieciešami konkrēti plāni, attiecīgie aspekti, kur attīstībai mums ir jāseko, un mūsu eh, mērķis ir gūt maksimālu labumu no digitālās revolūcijas. Ja mēs neiegūsim labumu tad mēs nonāksim dziļā atpalicībā. Mēs, ja neizmantosim šīs iespējas, tad mēs atliksim no citiem ģeopolitiskajiem rajoniem. Jo šie citi rajoni jau digitālās nākotnes virzienā soļo milzu soļiem. Un tagad mēs runāsim par 2015.eu eh, e darba kārtību. Varbūt kolēģiem ir priekšā uh, dokuments, kur mēs aprakstam šīs programmas būtību. Te tiešām ir tā virtuālā spirāli. Ja jūs esat ieskrījušies dokumentā, tad sapratīsiet, par kādas spirāles runāju. Šeit pašā centrā ir tā centrālā as, un tā ir persona. Nu, persona tas ir cilvēks, patērētājs, pilsonis tā ir persona, tas ir eh, cilvēks, kam ir nepieciešams attiecīgās iemaņas vai kompetences, un arī nepieciešams nodrošināt šai personai piekļuvi ātrā veidā, efektīvā veidā dažādām tehnoloģijām, un tas viss ir arī jāaizsargā. Ir jāaizsargā personas tiesības. No vienas puses ir jāgarantē piekļuvi, bet no otras puses jānodrošina arī uzticība ticību šai sistēmai, lai persona varētu droši funkcionēt jaunajā digitālajā vidē virzoties par spirāli tālāk. Jārunā par aspektiem, kas ir nepieciešami, tie ir tehniski, lai nodrošinātu patiesu digitālās sabiedrības izveidi Eiropā. Un tāpēc mums jādomā par to, kā izveidot vienoto digitālo tirgu, kas būtu atvērts tirgus, kur būtu respektēti konkurences likumi šajā vienotajā tirgu ir jādod visas tādas pašas iespējas, kā normālajai, kurā citā tirgu, kur ir preces un pakalpojumi, kur pilsoniem vai personai jānodrošina brīva izvēle, kur darbosies arī uzņēmumi, attiecīgās nozares, kas uh, garantēs vienotā tirgus funkcionēšanu, jo mēs noteikti zaudēsim konkurences ciņā ar pārējām daļām, ja mēs nebūsim konkurētspējīgi, ja mēs neattīstīsimies šeit Eiropā. Jo mums ir jāņem vērā arī mēroga ekonomija, mums ir daudzi miljoni iespējamo patērētāju šim ciklam Eiropā. Un visbeidzot pēdējais spirālis loks, kur uh, ir ņemtas vērā visas sabiedrības intereses kopumā. Mēs to visu saucam ar vārdu, nosaucam ar vārdu labklājība. Labklājība ir pats augstākais spirāles loka vārds. Tad, lai šo labklājību panāktu, mums ir zinātne un pētniecība jāstimulē, arī labākā praksa, ekscelence. Tad līdz ar to arī jānodrošina produktīvā kapacitāte attiecīgām nozarēm, jāiesaista mazie un vidēji uzņēmumi. Šeit šiem uzņēmumiem ir ārkārtīgi svarīga loma šai ciklā. Tad vēl ir rīcības, kuru mērķis ir virzīt digitālo darba kārtību. Mums vajadzēs noteikti izmantot mazo un vidējo uzņēmumu izstrādes produktus, jo tikai ar viņu palīdzību mēs varēsim nonākt pie atbalsta rīcībām. Tad mēs esam formulējuši visus šos elementus spirāls formā. Te ir, protams, vesela rinda arī citu elementu, kas ir arī nepieciešama, lai spirāla attīstītos. Un um, es runāju par tādām lietām kā politiskā līdervadība, kas arī ir vajadzīga. Un šai politiskai vadībai ir divi aspekti. Pirmkārt, digitālā programma nevar virzīties bez politiskās virzības. Šeit ir nepieciešams daudz struktūras, šeit vajadzēs piedalīties kaut vai tīrītāji hierarhiski dažādām uh, pašpārvaldes organizācijām, gan lokāli vietējās pašpārvaldes, gan reģionālās pašvaldības, pašpārvaldes nacionālās, jo mums ir jāpadara visus šos mērķus pieņemams, vai arī jāizdara tā, lai viss tas būtu pieņemts dažādos sabiedrības slāņos. Ir nepieciešams arī izcelt šīs programmas būtisko dabu. Jāinformē par to. Tāpēc ir nepieciešami lēmumi, katru gadu vajadzēs organizēt vismaz vienu nedēļu gadā, kas būtu veltīta digitālai programmai. Komisijai vajadzētu notarboties ar šo lietu, un uh, līdz ar to arī mēs izvērtētu, cik tā mēs virzamies uh, pretī mūsu mērķiem, kā mums soks ar digitālo uzņēmumu izpildi. Dalībvalstīm arī jāsaskaņo savu rīcību kopējā mērķa virzienā. Es ļoti ceru, ka Spānijas prezidentūra uzsāk šo darbu, tālāk nodos stafetes nūjiņu nākamajai prezidentūrai un lietas attīstīsies ļoti gludi, sinhronizēti, jo šai attīstībai piemīt arī absolūti neatņēmami elementi, kuriem obligāti ir jābūt klāt, un tas ir cilvēks pirmkārt. Šajā spirālē centrālais elements ir cilvēks, un šis cilvēks ir jābruņo ar visu nepieciešamo, ne tikai ar zināšanām, bet arī ar spējām izmantot iegūtās zināšanas. Cilvēkiem ir ne tikai jāzina lietas zināšanu līmenī, bet arī jāzina, kā likt lietā iegūtās zināšanu. Tāpēc arī piekļuve, kas ir spirāls centrā. Ikvienam cilvēkam ir jāsaprot, kādā veidā var izmantot tās priekšrocības, tos labumus, kas cilvēkam tiek doti digitālās revolūcijas rezultātā. Līdz ar to veidojās digitālā sabiedrība. Šo revolūciju šai ziņā nevar salīdzināt ar tradicionālo industriālo revolūciju, jo šeit ir citādāks aspekts arī tās prasības, kas būtu jādod no dažādām sabiedrības elementu aspektiem, ir, tas ir savādāks. Eh, tad, kad notika pārī no agrārās ekonomikas uz industriālo, bija noteikti eh, cilvēku elite, kas piedalījās šajā virzībā no agrārā uz industriālo, bet šeit, šajā gadījumā revolūcijas eh, sistēma ir savādāk. Tur jāpiedalās pēc iespējas visiem dažādiem sabiedrības slāņiem. Pretējā gadījumā, ja nebūs tāda visaptveroša pieeja, tad arī revolūcija nebūs rezultāts. Mums tiešām ir jāveido digitālais tirgus, kas ir vienots tirgus. un šāda vienota tirgus eksistence ir absolūti nepieciešama, kā arī iestrādnes zinātnes un pētniecības jomā. Mēs esam atzīmējuši arī desmit sfēras, kas šai ziņā ir ļoti svarīgas. Un katra no šīm sfērām vai apakštēmām ir saistīts arī ar lielo politisko mērķi, Mēs izceļam arī atsevišķas rīcības, kas pasvītro praktiskos darbus, kas būtu nepieciešami, lai panāktu politisko mērķi. Un visbeidzot, trīs tādas idejas no manas puses. Un pirmā ir tāda, ka mums vajadzētu izmantot jauno likumdošanu telekomunikāciju jomā. Šī jaunā likumdošana ir visai svaiga, nesen pieņemta. Mums vajadzētu izmantot konsekventi šos e, jaunos likumus vai likumu normas. Un ja mēs to nedrīksim, tad mēs zaudēsim laiku. Mēs nevarēsim reaģēt uz ļoti reāliem izaicinājumiem, ja tikai 7% no interneta darījumiem notiek pārobežu kontekstā. Mēs nevarēsim panākt šo mērķi, ja šāds 7% līmenis tiks saglabāts. Es negribu tiešām nobudināt jūs ar cipariem un statistiku, bet eh, telekom pakets normas noteikti ir jāizteno un jādara tas ir ātri, konsekventi visās dalībvalstīs. Tāpēc ir arī Eiropas Nacionālo regulātoru padome ir izveidota. Tāpēc šai Nacionālo regulātoru padomē ir ļoti svarīga loma. Jo telekomunikācijas eh, likumdošanas aktos ir norādīts, ka šai organizācijai ir svarīga loma. Tā nodrošina to, lai visās valstīs vienādi tiktu īstenoti likumi. Un nākamais, nākamā doma. Šis jautājums ir plašāks, ka tikai šī digitālā programma. Te ir nepieciešams domāt ilgtermiņā. Komisija arī no savas puses ir noteikusi mērķus un arī nosaka tālākās darbības, kā izanalizēt, vai mērķi ir sasniegt. Mums ir jāizveido tāds kā reģistrs, kur būtu fiksēts šis sasniegums, vai mērķis ir sasniegts, vai panākums, vai uzdevums ir izpildīts. Jo pretējā gadījumā mēs tiešām nezināsim, kas notiek, kas ir izdarīts. Priekšsēdētāji, es laikam vairs e, neteikšu neko daudz, bet tikai viena pēdējā doma. Es zinu, ka daudz kolēģi vēlēsies komentēt. Es uzskatu, ka šis darbs ir kolektīvs darbs un arī galējā versija būs kolektīvs produkts. Ir jāpaturprātā, ka šis dokuments par eh, digitālo programmu, tas nāks no parlamenta, tur būs parlamenta viedoklis. Un ar šo dokumentu mēs negribam atkal atvērt telekom paketi vai arī interpretēt eh, šo normu nianses. Es saprotu, ka dažiem kolēģiem varētu būt vēlēšanās pieteikt pat grosījums, lai atvērtu atkal šo telekomunikāciju paketi, bet tā nevajadzētu rīkot, vajadzētu pret, tur, pretoties šim vilinājumam, jo šajā ziņojumā mērķis ir runāt jau detaļās par atsevišķiem elementiem, runāt jau par to rezultātu, kur mēs esam ļoti detalizēti izrunājuši tad, kad mēs spriedām par telekomunikāciju paketi. Mums šis likums jau ir par telekomunikācijām, un tagad mūsu uzdevums ir to īstenot. Tāpēc es gribētu lūgt kolēģiem neatgriezties pie vecās diskusijas. Un ja mēs gribam panākt kaut ko efektīvu, kaut ko jaunu, tad lūdzu tāpat kā es arī to daru, izvairieties to liekas retorikas un runājiet par konkrētām jaunām lietām tādā griezumā, kā es skaidroju. Mums nevajadzētu atkal atvērt, atsākt runāšanu par kādiem konceptiem, kas jau ir izrunāti, kas jau ir formulēti telekomunikācijas likumdošanā. Tas arī viss priekšsēdētāji. Varbūt vēl diskusijas beigās es ņemšu vārdu. Paldies! Paldies! Paldies par šo vērtīgo prie, priekšlikumu. Un apmēram desmit kolēģi ir pieteikušies izteikties. Es būtu patiešām ļoti pateicīgs, ja kolēģi varētu izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Nu, arī būs uh, laiks šeit uz displeja redzams, lai jūs pārāk neaizraujaties. Hokmār kungs, lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos. Es gribētu pateikties par to, ka ieskicējāt Uh, šo diskusiju. Uh, Tātad, protams, šī digitālā programma ir ārkārtīgi svarīga lieta. Es gribētu norādīt uz uh, savu skatījumu, sparot nākošo soli. Un viens no tiem ir tāda liela būtiska izmaiņa, kāda ir notikusi globālā kontekstā pēc krīzes. Pirms tam varēja teikt, ka ASV gluži tradicionāli bija vadībā digitālajā attīstībā. Un, uh, tikai tāpēc vien, ka tīri skaitliskā ziņā viņi šai tirgu darbojās spēcīgāk. Tāpat arī Ķīna un Indija kļūs par arvien spēcīgākām un lielākām šajā ziņā. Mēs redzam, ka lielākie telekomu operatori šobrīd jau ir ķīnieši un indieši, un uh, tikai viens Eiropas uh, komunikāciju uzņēmums realitē. Uh, Tas viss eh, nosprauž zināms priekšnosacījums eh, telekomunikācija attīstībai, balstoties uz tirgu. Šajā skatījumā jāpaturprātā, ka Eiropas Savienībā mēs redzam, ka visaugstākā līmeņa eh, jauna tehnoloģija attīstība un izmantošana ir tajās Eiropas Savienības daļās, kur mums ir bijusi lielāka atvērtība konkurencei un produktu un pakalpojumu ienākšanai. To vajadzētu paturēt prātā. Uh, kā jau referenti to arī uzsvēra, tātad tas, cik ļoti ir nepieciešams ieviest telekomunikāciju paketi, un tas, kā tas notiks, eh, būs izšķiroši svarīgi tam, vai mēs varēsim palikt šajā vadībā vai nē. Vēl trīs jautājumi, ko es gribētu minēt. Attiecībā uz jau referents teikto. Domāju, ka, kā jau es teicu, trīs eh, jomās vajadzētu būt vēl drosmīgākiem. Pirmais ir digitālās dividendes Tātad kā tās izmantot Eiropā? Un es šeit runāju par Eiropu, ne tikai Eiropas Savienības dalību valstī. Tātad tas, kā tās tiks izmantotas Eiropā, būs izšķiroši svarīgi, cik ātri mēs attīstīsimies globālā kontekstā. Un es domāju, ka vajadzētu likt spiedienus dalību valstīm un arī dažādām iestādēm, lai mēs vislabākā iespējamā veidā izmantotu digitālās dividendes. This Lai mēs varētu izmantot jaunas pakalpojumus, jaunas uh, aspektus uh, dažādās sfērās. Tātad tas bija viens no šiem punktiem. Otrais uh, e - e-komercija, e-tirzniecība. Tas nozīmē, ka mums ir jāsavieno šī digitālā tendence ar, tā teikt, citām pasaulēm, citām telpām, jāsasaista tā ar normālu ekonomiku. ekonomiku. Viena lieta, ko vajadzētu censties ieviest, ir nodrošināt kontaktpunktus katrā eh, dalību valstī. Attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli eh, gan patērētājiem, gan maziem vidējiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka nav nekāda birokrātiska šķēršļa, kā tas šobrīd ir nodrošinot, veicot e-tirzniecību pār robežām. Uh, Tas viss varētu būt tādās vienkāršās formās, bet to vajadzētu iekļaut mūsu darba kārtībā, tāpat arī kā citas lietas, kuras šo digitālo programmu padarītu atbilstošu mūsu tirgumu. Trešām kārtām, runājot par investīcijām jaunajās tehnoloģijās, domāju, ka mēs izmantosim investīcijas, kuras eh, tirgos eh, jau notiek, drošas eh, publiskās investīcijas jāizmanto tās, kuras varbūt citos eh, sektoros netiktu izmantotas. Bet tāpat laikā ir jādara vēl cita lieta. Jānodrošina tas, lai mēs tad, kad investējam, lai investē, vi, investētu vislabākās un vadošākās tehnoloģijās. Tas nozīmē, nu tā tīri filozofiski runājot par to, kā attīstīt šo Eiropas digitālo sabiedrību. Tā tad jānodrošina, lai mums būtu plašs skatījums uz šīm digitālajām iespējām. Un, kā es teicu, jānodrošina, lai mēs būtu vadībā, jo mums ir jābūt zināmā mērā šai elitē un tāpat laikā ļoti plaši jānodrošina šis digitālais lietojums, jo, ja mēs pietiekam ātri nevirzīsimies uz priekšu, kā citi reģioni to dara, tad viņi mūs apies tikai tāpēc, ka viņi ir tīri skaitliski lielā vairākumā. Vēlreiz gribu pateikties referentei par visu šo stāstījumu un uh, uh ceru, ka mums būs auglīga diskusija un mēs varēsim uh, stiprināt Eiropas digitālo darba kārtību. Kolēģi Cukalās. Κάλλας κόμψ, σου Κάλλας κόμψ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Pilārē de Kastiljo. Gribu norādīt, ka viņas teksts ir ārkārtīgi patīkams pārsteigums, sākot jau ar uh, apsvērumiem un paskaidrojumu rakstu. Tāpat man arī ļoti patika Hakmarka kunga teiktais. Tāpēc es gribētu uh, turpināt viņa teikto. Lasot Pīlārs de Kastiljo tekstu. Es domāju, ka tas varētu kļūt pat tādu kā bestselleru akadēmiskajās aprindās. Es domāju, ka tur ir nepieciešama kombinācija gan tātad e, realistisks skatījums un arī politiskais aspekts. Tur ir minēti ārkārtīgi būtiski mērķi, e, tur ir e, nospraustas politiskās iespējas to sasniegšanai, tāpat ir minēti instrumenti. Tur ir minēta nepieciešamība nodrošināt reālu rīcības programmu un tāpat laikā visu fokusēt uz cilvēku. Mēs, diemžēl, šodien esam pieraduši pie tā, lai cilvēkus uztvērtu kā ražošanas iekārtas līdzekļus vai arī kā kaut kādu pienākumu un uh, tiesību kopumu. Šis ziņojums, kā to ir izstrādājusi Dika Stiljo kundze, aplūko dažādus ražošanas un uh, ražošanas izmaksu ieguvumus, labumus, bet tāpat laikā izskata arī kultūras aspektu, saturisko aspektu, tātad par to visu pārējo, kas uh, saistās ar cilvēku. Tātad runa ir par visu sabiedrību kopumā, lai tā kā kopums ļautu pilsoņiem nodrošināt dzīvi, jēdzienpilnīgu dzīvi, jo ražošana digitālā laikmatā var notikt tikai tad, ja ir nodrošināti visi šie komponenti, visi šie elementi, ko jau ir minējis Deka Stiljo kundze. Otrais termodinamikas likums norāda, ka nevar ka siltums neplūst no augstāku ķermeņa uz siltāku ķermeni. Tā tad mums ir jānodrošina, lai mums būtu apmācīti, izglītoti cilvēki, kas tātad spētu mācēt izmantot šos instrumentus. Tā lai skatījums, mūsu sapņi, kas mums ir šodien, pār sabiedrību, kura nodrošina sabiedrībai un individiem kaut kādu jēgu. Tātad ir jānorāda, kāda veida dzīve ir tā, ko mēs vēlamies sasniegt. Un uh, es domāju, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs mums visiem. Mums jācenšas dot katram savu ieguldījumu šajā jautājumā. Un runājot par personu, par šo konkrēto individu un ražošanu, jauni cilvēki, kas šobrīd ir it kā izstumti no šī procesa, viņi atrodas daudz uh, smagākā, ļaunākā situācijā uh, kā veci cilvēki, kuriem nav varbūt tik laba pieeja visai šai digitālajai videi. Jo viņiem nebūs nekādu alternatīvu attiecībā uz to, kā attiec, attīst sabiedrība. Tātad jauniem cilvēkiem nebūs alternatīvu Tur tik tiešām varētu pastāvēt tāda reāla šķirtne, robeža viņu attīstības iespējās, ja dalībvalsts un Eiropa ļoti uzmanīgi pret to neatieksies. Turcija, piemēram, pēdējā laikā ir eh, tērējusi milzīgas budžeta līdzekļus, lai nodrošinātu, ka pilsoņi ir apmācīti lietot uh, internetu. Tāpat tas notiek arī ASV. E. Eiropai ir nepieciešams lielāks ātrums un uh, drošāk virzību uz priekšu. Mums ir uh, Eiropāna, un mēs varbūt varētu apsteigt Google ar to, bet mēs uh, vēl minstināmies, šaubāmies, jo mēs domājam, ka Eiropas uh, tradīcijas un uh, kultūras bagātības, kādas mums ir 27 dalība valstīs, ņemot vērā mūsu tūkstošiem gadu ilgo vēsturi, Mēs tātad nenovērtējam uh, to, ka to visu varētu digitalizēt. Es gribētu pateikties referentai vēlreiz, gribu viņu sveikt par uh, šo lielisko darbu, ko viņa ir veikusi. Uh, Kalfīn. Ka Kalfīn kungs. Paldies, priekšstādātāji. Es arī gribētu sveikt Delka Stiljo kundzi. Šajā ziņojumā lielā mērā ir aplūkots tas, cik nepieciešams ir digitālās tehnoloģijas. Tāpat ir nosprausti ambiciozi mērķi turpmākiem gadiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas pilsoņi būtu informācijas tehnoloģija attīstības centrā. Un mēs ceram, ka komisārs, kas nodarbosies ar šiem jautājumiem, un tā kā mums būs šāds digitālo lietu komisārs, mēs ceram, ka Eiropa drīz varēs uh, būt priekšgalā šajā, šajā jauno tehnoloģiju jomā. Es īpaši gribētu atbalstīt dažus galvenos aspektus Delka Siljo kundzes ziņojumā. Pirmām kārtām konkrētu parametru ieviešana digitālo tehnoloģiju plašākai izmantošanai. To var nodrošināt nodrošināt labāku konkurenci, jo ir skaidrs, kur ir uh, labāka konkurence, tur pilsoņiem arī ir piekļuve labākam un lētākam internetam. Otrām kārtām jārada nosacījumi plašākam pakalpojumu klāstam, kas būtu pieejams internetā. Šai sakarībā jādomā par vienota un dinamiska pakalpojumu un preču tirgus organizēšana internetā. Un katram Eiropas pilsonim būtu jāzina, kā izmantot digitālās tehnoloģijas. Un te vēl ir dažas tēmas, kuras es gribētu izgaismot, un es ceru, ka Eiropas eh, parlaments arī varētu aktīvi būt eh, iesaistīts šajos aspektos. Pirmkārtām, digitālās tehnoloģijas ir eh, noderīgas tikai tad, ja tās var nodrošināt labāku dzīves kvalitāti un darba kvalitāti. Šeit galvenais un centrālais aspekts ir izšķiroši svarīgs. Mēs visi redzam, kādas revolucionāras izmaiņas notiek mūsu dzīvē, pateicoties jaunajām tehnoloģijām. Tomēr mēs nevaram pieļaut jaunas uh, uh, šķeltnes. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka digitālajā ziņā iztrūks kāda ķēdes posmi. Mums ir jādomā par solidaritātes principu un it īpaši digitālās informācijas sabiedrības jomā. Otrām kārtām mums jāuzdod jautājums, kāpēc Eiropa paliek iepakaļ jauno produktu un tehnoloģiju jomā internetā. Ir skaidrs, ka mums ne tikai jāizmanto. Ne tikai jāievieš, bet jāizmanto jaunās tehnoloģijas. Te mēs redzam, ka Eiropas tirgus ir ļoti fragmentārs, bet ne tikai tas mūs kavē. Ir nepieciešams nodrošināt labākus stimulus universitātēm, pētniecības centriem un universitātēm, lai tās strādātu kopā, veidojot jaunus Eiropas produktus, kurus varētu laist apgrozībā Eiropas tirgu. Un trešām kārtām runājot par jauniem produktiem un tehnoloģijām. Mēs nenovēršam nonākam pie satura problēmas internetā. Es ilgāk pie tā nekavēšos, bet ir skaidrs, ka Eiropas Savienība nevar uh, atvirzīt tālāk šīs debats, atlikt tās vairāk. Mums ir nepieciešami ilgspējīgi, ilgtermiņa risinājumi, risinājumi, kas būtu pieņemami sabiedrībai un kas arī var dot savu ieguldījumu jaunu produktu ražošanai, es atvainojos, ieviešanai un veidošanai internetā. Mēs nedrīkstam ierobežot interneta iespējas, un tāpat jādomā arī par satura regulāciju. Tas nozīmē, ka Sociālās normas ir jāpielāgo jaunajai sociālajai videi, jo ātrāk tas notiks, jo labāk. Un visbeidzot, bet mazāk svarīgi, uh, kiberdrošības aspekti. Eiropas uh, padomas līmeņa darbs nav pietiekams. Mums ir jābūt daudz aktīvākiem starptautiskā mērogā, lai cīnītos pret kibernoziedzību. Ir jārada, jāizstrādā Uh, mūsu pozīcija kiberdrošības uh, jomā. Pie tā es arī sīkāk nekavēšos, bet digitāla Eiropa nav iespējama bez uh, reāli drošas kibertelpas. Šo jautājumu varbūt varētu skaidrāk uh, izgaismot šajā ziņojumā, un paldies. Paldies, Valjāns kundze. Uh, thank you, Chairman. Like thank, uh, paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Vēlējos pateikties Pilāra de Kastiljo kundzei par interesantām koncepcijām un domām, ko viņa piedāvā šajā ziņojumā. Mēs varam piekrist uh, ļoti daudzām domām šajā ziņojumā un tam, ka nākamo gadu laikā ir jāizveido digitāla sabiedrība, ir jānodrošina, lai cilvēkiem būtu piekļuve. Uh, platjoslas internetam, lai platloslas pieslēgums kļūtu vēl ātrāks. Un, protams, ir arī pilsoņi jānojauto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uh, pašā centrā. In... Daži aspekti tiek aplūkoti, piemēram, interneta pārvaldības likumdošanā. To nevajadzētu mēģināt šeit no jauna atkal ieviest. Man ir daži jautājumi, ko es vēlējos uzdot cienījumai referentē e, precizējumam. Pirmām kārtām esmu nedaudz noskaņota. Uh, e, aplūkot laika grafiku 2015. gads, nu nezinu, vai to iespējams sasniegt, un komisijai, protams, ir arī jāpilnveido iekšējais tirgus, lai varētu uh, e, padarīt par realitāti 2020. gada darba kārtību. Uh, Protams, ir e, jāņem vērā, ka ir veiktas investīcijas, bet 2015. gads jau vairs nav tik tālu, laika ir maz. Domājot par 2020. gada darba kārtību, mēs varētu izveidot vidusposmu pārskatu 2015. gadā, paraugoties, cik liels progress ir sasniegts. Man tas e, šķīstu prātīgāk. Otrām kārtām, es domāju, ka tradicionāla vispārīga servisa pieeja, lai varētu nodrošināt universālu pieslēgumu platjoslas internetam, tas varētu būt uh, labs risinājums un ņemtu vērā telekomunikāciju tirkus daudzveidību. Tas arī uzlabotu konkurētspēju un mm, neatbaidītu investorus pietiekami labi šeit nav izgaismots tirgus konkurētspējas aspekts. Es domāju, ka ir nepieciešams vairāk konkurences tieši šajā nozarē un e, jāņem vērā, ka uzņēmumi, kas e, tur darbojas, ir gandrīz monopolizējuši tirgu un uh, e, paņēma sev lielāko pēriņas daļu. Ir jāizņem uh, no apgrozības ex ante telekomunikāciju regulāciju, tā vismaz saka referent, referent, es domāju, tas nav pietiekams attaisnojums. Es domāju, ir jāizveido pietiekami labs uh, ietvers, uh, kurā uzņēmumiem darboties, uh, ņemot vērā arī dalībvalsts atšķirīgos apstākļus, ir jāīsteno regula jāizteno regula īstenošana. Un uh, šis priekšlikums būs uh, dzīvot spējīgs tikai tad, ja tiks ievēroti konkurences pamatlīkumi. Man ir arī papildus domas, ko es vēlējos piedāvāt referentei, varbūt viņi varētu to integrēt ziņojumā. Digitālajā darba kārtībai ir jāuzlabo konkurence infrastruktūras jomā ir jāpiesaista investīcijas, jāveido jaunās paudzes tīkli un, protams, ir jāveido, jāveido pietiekams stimulu, lai investoriem joprojām būtu interesi ieguldīt līdzekļus tieši šajā tirgus daļā. Ir jābūt uh, atklātai infrastruktūrai, kas uzlabo uh, saziņas iespējas un daudzveidību. Eh, ja mēs runājam par mobilo sazināšanos, eh, nozara ir ļoti sadrumstalot, ir grūti īstenot vienotus projektus. Domāju, ka mobilais telefons arī eh, ir iespēja kā izmantot internetu pakalpojumus, tādēļ digitālās dividendes varētu būt labs mehānisms, kā uzlabot um, uzņēmēju darbību mobilo sakaru jomā. Varbūt nevajadzētu koncentrēties uz tādām specifiskām tehnoloģijām, kā piemēram 3G, bet eh, jāpadomā par to, kā uzlabot piekļuvu platjoslas internetam un uh, Mēs šeit nerunājam tikai par tādu mazumtirdzniecības ierobežotu tirgu. Ir jābūt ciešākai sadarbībai arī starp uzņēmumiem, eh, maziem vidējiem uzņēmumiem un lielākiem uzņēmumiem ir jāpiedāvā patērētājiem IKT pakalpojumi par konkurētspējīgām, pievilcīgām cenām. Uh, Protams, ka dalību valstu uzņēmumiem ir jābūt piekļuvēji eh, visiem operatīviem tīkliem, neskatoties uz to, kurā valstī viņi darbojas. Protams, uh, smart grids. E-veselība, viedie tīkli, eh, šie visi parametri noteikti ir jāņem vērā, un es vēlēšu pateikties par jūsu uzmanību. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Lamberts kungs pēdējais no eh, ēnu referentu rindām. Thank you, Chair. Uh... Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit darbojamies rūpniecības komitejā. Varbūt tādēļ mans skats uz visu lietu būs rūpnieciskāks. Paraugoties uz to, kas notiek tirgos, ir infrastruktūra un, dārgie draugi, is nowhere. We, we have a... Darbie kolēģi, ne, ne, ne, nebarosim sevi ar ilūzijām. Jā, mums ir operatori, mums ir infrastruktūras, bet eh, tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, nav radušās Eiropas Savienībā. Eiropieši šeit nav globālie līderi tie atrodas citās valstīs. Jūs varat teikt, mobilās tehnoloģijas, Nokia, jā, tā radās Somijā, dažas citas tehnoloģijas, bet aplūkojot to visu tādā lielā mērogā, nu tās nav Eiropas tehnoloģijas jāņem vērā, ka šajā nozarē, protams, ir liels apgrozījums un daudzums no programmatūrām šajā uh, pasaulē arī nenāk no Eiropas. Mums ir jāpadomā, kā iespiesties šajā tirgu, kā izcīnīt savu vietu zem saules šajā nozarē. Un es vēlējos, protams, pateikties Pilārdē kā Stīlio kundzei par šo priekšlikumu, bet, nu, es neesmu pārāk pašpaļāvīgs attiecībā uz to. Tālāk. Kāda ir tirgus virzība? Ko IKT nozars vēlējās sasniegt? Proti uzlabot cilvēku resursu produktivitāti, atvieglot um, darbību. Protams, ir jāparūpīs par energoefektivitāti un resursu efektivitāti. To jūs vēlties sasniegt, eh, izmantojot dažādas programmatūras. Un, un nerunāsim nemaz par uh, pašām ierīcēm, par tās augtajiem dzelžiem. Tur vispār mums nav nekādas iespējas konkurēt. Jādomā par nākotni, uh, ir uh, jāpadomā par jaunām iespējām. Valjāns kundze sniedz ļoti labus piemērus. Piemēram, novecojušā sabiedrībā mēs varam uh, ļaut mm, vecāku gadgājumu cilvēkiem palikt mājās, nevis sasniedzot zinām vecumu, viņus visus vienkārši ieslodzīt eh, īpašos pansionātos veco ļaužu namos. Uh, protams, mums ir jābūt arī ar biznesa domāšanu. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa kaut ko darītu, nu, par līderiem mēs vairs nekļūsim, mēs jau esam uh, vilcienu palaiduši garām, bet, lai atrastos citu lielu ražotāju vidū, mums ir jāpātrina savas darbības, savu centieni. Protams, daudz runāja par atklātu konkurētspēju, atvērtiem tirgiem, bet ja tirgus būs atvērts, bet nebūs ne nospraustu mērķu, ne stimulu, ne valsts investīciju, lai pātrinātu izpēti, mēs nekad nepanāksim tos, kas mums jau sen ir aizskrējuši priekšā. Proti, te daudz arī runā par 2010. Eh, gada stratēģiju, 2020. gada stratēģiju un aplūkojot to, kas ir sasniegts, nu, mums vēl ļoti daudz darāmā ir. Runājot par patērētājtiesībām. 38. grozījums. Mēs esam izmantojuši visa veida likumdošanu, brīva tirgus likumdošanu, lai kaut ko tur regulētu, un mēs esam sākuši definēt, kādas tad ir internetu lietotāju tiesības visā Eiropā. Ir jābūt atsevišķam likumam, kas aizsargātu internetu lietotāju tiesības, ir jābūt piekļuvas tiesībām, drošības uh, tiesībām, un es varu pilnībā parakstīties zem tā kolēģi vārdiem, kas runāja par tīkla drošību, bet jābūt arī privātumam. Ja mēs vēlamies uh, savu ekonomiku veidot vidē draudzīgā veidā ar maziem izmešu rādītājiem, uh, Mums, protams, ir jābūt arī inteliģentākām tehnoloģijām, bet ir jābūt arī uh, privātās sfēras aizsardzībai. Citi varbūt vēlēsies, ņemot vērā šo vispārējo digitalizāciju, zināt, kurā brīdī, kur jūs atrodaties, uz kurien jūs nolēmis doties un tā tālāk. Ja mēs vēlamies, lai sabiedrība šo iniciatīvu atbalsta, ir jābūt pilnīgi skaidrām privātās sfēras aizsardzības tiesībām. Nu, tas īstenībā nav ITRE komitejas kompetencija vai LIBE komiteja vai kā citi varēs to apspriest. Ko mēs īsti varam darīt? Mums ir jāsaprat, jāsaprot, ko darīt, ko panākt, bet ne tikai IKT tehnoloģiju jomā. Mums ir arī jāsamazina uh, CO2 izmeši, ja mūsu mērķi nebūs ambiciozi, tad mēs neko nesasniegsim, mēs nebūsim līderi ir eh, septītā izpētes pamatprogramma. Es vēlētos, eh, lai tam mēs pievērstos eh, ar lielāku uzmanības devu. Ir arī dažādas citas iespējas pātrināt izpēti un attīstību, bet es nevaru piekrist kā likumdošanas, likumdevēja to izmantos kā tādu atsaucas punktu šim priekšlikumam ir jābūt spēcīgākam, daudz konkrētākam, ambiciozākam, bet 2015. gads, nu, jūs esat visai pārsteidzīgi, diez vai Eiropa varēs tik ātri izkarot savu vietu. Protams, eh, IKT tiek izmantotas Eiropas Savienība šajā jomā joprojām. Uh, klunkuro nopakaļ uz citām valstīm. Ja mēs kaut ko vēlamies sasniegt, ir jārīkos daudz ātrāk. Paldies, tagad visi ēna referenti jau ir izteikušies. Darbie kolēģi, nu ja katrs no jums runās 6-7 minūtes, tad mēs nekad nebeigsim laicīgi. Nu, nav nekāda cita iespēja, es būšu strikts. Katram būs atvēlēts tikai divas minūtes, jo mums ir vēl citi punkti jāapspriež. Tikau kundze, Kavaliju kundze, un pēc tam turpināsim. Tikau kundze, lūdzu, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, bet es domāju, ka Figureido kundze ir ēnu referente. Varbūt, ka sākumā Figureido kundze varētu izteikties kā ēnu referentu, un pēc tam es, nu, pats par savu saprotams, saka priekšsēdētājs. Nu, man tas netika paziņots. Labi, Figureido kundze, lūdzu. Muito obrigada, senhor presidente. Eh, é verdade. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, pārstāvu goe grupu un runāšu par šo dokumentu. Es nevēlos tagad um, tērēt pārāk daudz laika. Ir trīs aspekti, ko es vēlējos uzsvērt. Protams, uh, atsaucoties arī uz kolēģi iepriekš teikto. Uh, Vēras, ka Stiljo Pilāra ziņojums ir ļoti līdzsvarots daudzos aspektos bet vairākus priekšlikumus noteikti ir iespējams uzlabot. Un priekšlikumi ir visai veiksmīgi, bet mums ir jāizvairās no izstumtības, no plaisām, kas varētu uh, vēl paplašināties, ņemot vērā attīstības turpināšanos. Un tādēļ eh, padomāsim par šo aspektu, jo šis gads ir veltīts cīņai pret nabadzību, un eh, tieši tādēļ mums šim jautājumam ir jāpievērš vēl uzmanīgāk, lai varētu izvairīties no attiecīgām problēmām nākotnē. Protams, ir jāgarantē, uh, lai IKT virzītos uz priekšu milz soļiem, bet uh, tomēr šim ātrumam ir jābūt sabalansētam. Mēs nevaram pārsteigties, jo būs valstis, kas varbūt nokļūst tādā izolētā statusā vai arī kādas sabiedrības daļas. Jāņem vērā, ka ir daudz um, sabiedrības daļu Eiropas Savienībā, kam ir grūtības ar internetu piekļuvi. Protams, mēs varam palīdzēt daudzām sabiedrības daļām. Uma excelente forma de integração. Digitālā attīstība varētu ļaut mm, sasniegt daudz vairāk gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. It sevišķi tas nāk par labu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar ierobežot mobilitāti. Protams, valsts investīcijas šeit ir no svara, Un eh, solidaritātes principu nevajadzētu izlaist no acīm. Tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams, lai varētu mm, samazināt tās plājas un atšķirības, kas joprojām pastāv, un nepieļaut to, lai šīs plājas kļūtu vēl lielākas. Es domāju, vēlreiz uh, eh, Depilāra Kastiljo teksta redakcija ir uh, laba, bet, nu, es domāju, šeit vēl ir iespējams piestrādāt. Kas notiks 2015. gadā? Raugoties eh, pagātnē, mēs. Ehm, naturalmente, que aquilo que já aqui foi dito mēs eh, varam teikt, ka ir bijuši tādi lēmumi un attīstības tendences, kas eh, ne, nav uh, būvējuši tiltu dažādā, starp dažādām sabiedrības daļām, bet gan vēl paplašinājušas jau tā esošās plaisas. Uh, Tika runāts arī par cīņu pret kibernoziedzību. Šis punkts arī ir jāpadziļina, jo mēs esam norūpējušies par to. Ir ļoti daudz uh, dažādu pakalpojumu preču, kas tiek piedāvāts internetā, tādēļ kibernoziegumus uh, nevajadzētu ignorēt. Mums vajadzētu garantēt, lai neviens netiktu izstumts, izolēts ir jāiesaista MVU, ļoti mazi uzņēmumi un uh, arī patērētāji. Kā jau teicu iepriekš, vecāku gada gājumu cilvēki, cilvēki ar netik lieliem ienākumiem, viņiem, protams, ir grūtības. Viņi Viņiem eh, ir grūtības saprast, eh, kāds labums iegums varētu būt no mm, šīm jaunajām tehnoloģijām, jo viņi ar to nav saskārušies tik lielā mērā. Un es iesniegšu priekšlikumus, lai uzbūtu visu teikt. Paldies! Paldies, Tikau kundze! Mulțumesc, eh, domnule președinte! Aș dori să... Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu arī sveikt referents kundzi un es gribētu vienkārši sniegt tādas pārdomas par uh, to, kas līdz šim ir uh, bijis panākts, runājot par uh, īplānu 2010. gadam. Tātad, kā mēs atrodam, kur mēs esam un kāpēc mērķi netika izpildīti par 100%? Mēs zinām, ka, piemēram, Eiropas ekonomiskās atvesļošanās plāns uh, ir izmaksājis uh, miljardu dolāru Un bija paredzēts, ka līdz 2010. gada beigām visur Eiropas Savienībā būs nodrošināts platjoslas internets. Tā tad uh, mums ir jādomā tālāk, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts un ko mēs ierosinam tālāk darīt līdz 2015. gadam tālāk par elektronisko pārvaldību. Tā ir ārkārtīgi svarīga un uh, es šeit gribētu runāt par uh, saiknēm starp pilsoņiem un iestādēm elektroniskā veidā. Ir panākts liels prog progress uh, maksājuma, elektronisko maksājumu jomā, e-sabiedrības jomā, e-veselības jomā. Mēs visi zinām, ka komisārs Tajānīkungs ir uh, apņēmies nodrošināt arī elektronisko rēķinu apmaksas sistēmu. Bet domājot arī par to visu, kas ir pakalpojumu direktīvā minēts Tur ir paredzēts, ka visiem uh, Eiropas pakalpojumu sniedzējiem no 2010. gada 1. janvāra jābūt spējīgiem sniegt savus pakalpojumus elektroniski, bet diemžēl tas nav sasniegts, tāpēc, ka pastāv dažādi juridiskā rakstura šķēršļi, piemēram, uh, Portugālē pakalpojumu sniedzēji nevar īpaši viegli līdzdarboties uh, kopējā tirgu eh, Francijā, piemēram. Viņiem priekš tam ir nepieciešams iegūt digitālo certifikātu Francijā, un tāpēc viņiem ir nepieciešama arī pārstāvniecība eh, Francijā, tātad juridiskā adrese. Trešām kārtām es gribētu runāt par eh, nepieciešajiem pielietojumiem smart grid un citām lietām lai varētu nodrošināt labāku ēku uh, siltuma efektivitāti. Tāpat arī gribu minēt single sky, tātad vienotās gaisa telpas uh, aspektu. Un tāpat arī ceļa uh, transporta pārvadātāju tīkls. Tātad šajās jomās visur nepieciešams stiprināt sadarbības starp Eiropas valstīm. Un tāpat arī, protams, komunikācija un saziņa šeit spēlē izšķirošu lomu. Un pēdējais, eh, varbūt pats svarīgākais Uh, informācijas sabiedrības drošība. Mums ir nepieciešams aizsargāt kritiski svarīgo infrastruktūru un uh, šī saziņas un informācijas uh, un elektroniskā sistēma ietilpst šajā infrastruktūrā. Mums ir jānodrošina datu integritā, integritāte un autentiskums. Un uh, Santīkungs varbūt mums varēs vairāk kaut ko pateikt uh, par uh, elektronisko parakstu savstarpējās atzīšanas uh, sistēmu. Jā, Frau Kavaljo. Paldies, Kavaljo kundze, lūdzu. Thank you, Chair. I would like to... Paldies. Es gribētu pateikties Pilārai Delka Stiljo par lielisko darbu. Tikai gribēju pasvītrot vienu tematu kompetenci jautājumu. Šeit ir dažādi kompetenci līmeņi. Pirmkārt, ir vispārīgā kompetence, tad tā kā cilvēku zināšanas tādā ziņā kompetences. Un šeit mums iedzīvotāju vidū ir ļoti attīstīti cilvēki šai ziņā, inženieri un tā tālāk. Bet eh, Eiropā tomēr šo speciālistu skaits nav pietiekams, mums ir nepieciešams vairāk inženieru. Mums ir ļoti daudz jauniešu bez darba, eh, bet viņi nav speciālisti tieši šai jomā. Tāpēc šajā jomā ir jāpiesaista studenti, mums ir jāstimulē jauniešu mācīšanās eh, kompjuterjoma. jomā Un te mani satrauc tas, ka studentiem, skolniekiem fizikā un matemātikā ir ļoti zemes atzīmes. Un mums vajadzētu tomēr motivēt e, skolniekus mācīties matemātiku un fiziku, vajadzētu viņus interesēt jau no jaunības šajos priekšmetos, lai vēlāk varētu izmantot šīs zināšanas. Otkārt, E, pagaidām varētu teikt, ka sievietes dominē studējošo vidu. Piemēram, dat datoru inženieru fakultātēs ir 5 pret 1 proporcija. Very well trained people from third countries like California. Tātad jāizlīdzina šī nevienlīdzība Mums ir grūtības dalībvalstīs ar studentu apmaiņu. Ārzemniekam ir ļoti grūti ierasties un sākt darbu, ir dažādas prasības. Tāpēc arī vides, darba vide Amerikas Savienotās valstīs ir pievilcīgāk un vieglāk ir doties turp strādāt. Bet, lai cilvēki būtu labi izglītoti, mums ir jāstimulē zinātne, jāveicina arī saiknes starp zinātni un, un um, pielietojumu nozari, lai būtu iespējams šīs zināšanas. Tātad šie jautājumi ir akcentēti ziņojumā, un tas ļoti labi paldies. Oui, moi je dirais... Paldies! Es gribētu norādīt, ka šis jautājums, ko aplūkojas mūsu referenti, un jāsaka ļoti labi aplūkojas, neapšaubām ir uh, svarīgākais no vissvarīgākajiem tiesību aktiem, jo šeit ir runa ne tikai par uh, mūsu sabiedrības stiprināšanu, bet principā par uh, digitālās revolūcijas revolūciju, kurai būs uh, tik uh, liela ietekme, kā piemēram drukāšanas uh, izman, uh, izdomāšanai savulaik. Jo viss mūsu dzīves veids, dzīvošana, ražošana, patērēšana, tas viss uh, mainīsies līdz ar šo digitālo uh, re revolūciju, un tā notiek ļoti ātri. Un Eiropas Savienības spēja turēties līdz šie attīstībai ir izšķiroši svarīga Eiropas Savienības attīstībai, vairāk kā viss pārējais. Un es gribētu pateikties jums par jūsu ziņojumu kvalitāti un par jūsu skatījuma plašumu. Jūs, jūsu skatījums ir tiešām vajadzīgajā līmenī, tas ir pats svarīgākais. Un uh, Lambertkungs jau norādīja, ka tas ir jautājums, kurā mēs jau esam aizkavējušies. Jo ASV, Japāna un mēs tagad, atsakot, ir jautājums, kurš būs pirmais. Uh, Pirmais ir pieturēties, turēt līdzi šai ekonomikas, es atvainojos, tehnoloģija attīstībai, bet otrs ir arī eh, tās izmantot. Un es eh, šeit piekrītu pilnīgi jums, jo man liekas, ka jūsu ziņojums ir ārkārtīgi labs un vēl divi komentāri, tāpēc, ka nav īpaši daudz laika iedzināties detaļās, mums vēl būs nedēļām laika daudz, lai diskutētu. Es gribētu 19. punktā saņemt skaidrojums Uh, par autortiesību uh, atzīšanu un diskusiju pātrināšanu notiek liela pirātiska darbība attiecībā uz autortiesībām internetā. Ir nepieciešams uh, noteikt Eiropas autortiesību certifikātu. Uh, Bet man liekas, tomēr, ka šis uh, definējums nav īsti skaidrs, šī lieta varbūt nav tik viegli īstenojama, un uh, varbūt, ka te tomēr vajadzētu pieļaut zināmu subsidiartāti un uh, uh, izveidot dialogu starp ieinteresētajām pusēm, lai varētu izstrādāt uh, tādu juridisku piedāvājumu. Vēl viens punkts, ko vajadzētu tālāk attīstīt. Ir jābalstās uz eh, jaunajām eh, paudzēm, kuras jau spontāni ir gatavas eh, šīm tehnoloģijām un to attīstībai. Un tāpēc mums ir jāpātrina ne tikai skolu internetizācija un digital, digitalizācija. Ir jau zinām pieredze Ziemeļvalstīs un Francijā, kur, piemēram, skolniekiem Vidusskolā par brīvu tiek izsniegts eh, elementārs eh, dators, pārnēsājums dators, gluži tādā pašā veidā, kā citur dod grāmatas. Tā tad ir nepieciešams iet šajā virzienā, un eh, tā tikai mēs varēsim šo cīņu izcīnīt, ja mēs tātad balstīsimies uz jaunajām paudzēm un uz šo spontāno attīstību. Thank you. I would just... Holas kundze, paldies. Es gribētu izteikt divus īsus komentārus. Pirmkārt, es gribētu atbalstīt to, ko teica kolēģe Valjans kundze. Mums ir nepieciešams noteikts regulējums, lai veicinātu konkurenci. Mēs saprotam mūsu mērķi, mūsu mērķis ir pilnībā konkurentspējīga eh, telekomunikāciju tirgus situāciju, jo, ja ir konkurētspēja, ja ir konkurence, tad ir iespējams nodrošināt izvēli un arī par zemākām cenām. Bet, lai nodrošinātu uh, šādu pārēju, mums ir nepieciešama noteikti regula vai noteikti mm, regula, noteikumi, jo pretējā gadījumā lielie uzņēmumi saglabās savu dominējošo stāvokli. Tas mums ir jāpatur prāta. Otrkārt, es gribētu tiešām piekrist e, referentei, ka mums nevajadzētu atsākt sarunas par mm, telekomunikāciju jautājumiem. Uh, mums tagad ir jādomā par to, kā šo direktīvu, kas jau ir apspriesta, kā to īstenot ātrāk un efektīvāk, un par šo funkcionālo atdalīšanu. Šeit jau ir noteikta pieredze dalībvalstīm. Šis, šī metode ir ļoti efektīva, tā nodrošina arī konkurenci Tātad es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jārunā par to, kā virzīties uz priekšu, un nevajadzētu atgriezties pie debatēm, kas jau ir beigušās. Liels paldies, dārgiem kolēģiem, mums patiešām bija plašas debates. Došu kolēģim no komisijas tagad vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī diskusija tiek noturēta ļoti labā laikā, tā tiešām sniedz lielisku ieguldījumu arī mūsu pašu veiktajās diskusijās. Droši vien zināsiet, ka komisija pārstrādās savu, savu programmu digitālās eh, attīstības ziņā, bet mēs nevaram pārstrādāt mūsu programmu, ja mēs neiegūstam arī ieguldījumu no parlamenta puses. Mūsu kalendārs ir šāds, ka ziņojums šeit tiks apstiprināts mārtā. Tad aprīlī būs sanāksme Granadā, ko organizē Spānijas prezidentūra. Tur ministri neformāli runās par šo pašu tēmu. Uh, un ir jau dokuments Granādas stratēģija, kas ir nosūtīta uh, attiecīgi dalībvalstī, un tad uh, rezultātā apkopojot uh, šos divus informatīvos notikumus, aprīļa beigās komisija nāks klajā arī atjaunoto dokumentu. Es gribētu izmantot šo iespēju un izteikt personiskas dabas komentārus par to ziņojumu, ko piedāvā Delka Stiljo kundze. Es gribētu īpaši izcelt divus uzdevumus, par kuriem runā ziņojuma autore, un tie ir sekojoši. Iemesls, kāpēc mēs rakstām dokumentu un kāpēc padome arī to izskata, tad mūsu mērķis ir nosūtīt tādu vēstījumu, uh, politiskai pasaulē, sabiedriskai domai par to, ka ir nepieciešams investēt daudz konsekventāk eh, digitālajās tehnoloģijās, lai mēs varētu izmantot visu to labāko, ko sniedz šīs tehnoloģijas. Un mums ir jācenšas izskaidrot, kāpēc tieši tagad tik svarīgi ir skaidrot šo jautājumu, kāpēc nav, tas ir īpaši svarīgi tagad un iepriekš. Lamberta kungs jau skaidro, kāpēc mums jāinformē tieši tagad, bet tas ir pirmais izaicinājums, un par to ir arī atsauce ziņojuma projektā, bet tad vēl ir kāds cits izaicinājums vai uzdevums, kā mēs varēsim izskaidrot mūsu darbus, ja mums objektīvi vajadzēs iejaukties dažādās jomās. Ja šeit ir tik daudz joms, ka tās ir ļoti grūti apskatīt politiskā diskusijā. Mums ir situācija, kur mums ir 50, 60 vai 70 atsevišķi temati. Uh, bet politiskajā diskusijā ir ziņojums, ir ideja jāsniedz ļoti ātri, un tāpēc ļoti grūti to apkopot, ja tā attiec uz tik daudzām jomām. Es uzskatu, ka De Kastiljo kundze ir izstrādājusi ļoti labu ziņojumu, viņa ir loģiski izvietojusi materiālu, sadalot to noteiktos pīlāros lai gan atsevišķi deputāti izteicās, ka vajadzētu papildināt atsevišķus aspektus, bet es šeit jums gribētu atgādināt par kādu dokumentu, kas 18. janvārī tika pieņemts Madride. Tur šīs vai atsevišķu nozaru pārstāvji izteica eh, savas prasības par to, kā vajadzētu izskatīties šī dienas kārtība, un tur bija arī 780 dažādas rekomendācijas, un tas norāda, ka šis temats tiešām ir ļoti sarežģīts. Es personīgi uzskatu, ka dekalstīļo kundze pieeja ir loģiska, un ja jūs runājat par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, nedrīkst aizmirst par komunikāciju aspektu. No sākuma ir tīkls, kas ir jātīsta, un tā kā ir tīkls, lai ir tehnoloģijas. Tālāk ir nepieciešamas prasmes, un par to ir atsauce ziņojuma. Un tad ir vēl daudzas citas lietas, par ko arī rakstīt ziņojumā, proti ir nepieciešama kapacitāte, kapacitāte izmantot šīs tehnoloģijas arī ticība šīm tehnoloģijām, arī konfidencialitātes, uzticamības, aizsardzības jautājumu. Un tad, kad informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darbosies, mēs nedrīkstam aizmirst arī par trūkumiem mūsu iekšējā tirgu. ICT tehnoloģija samazina distanci, bet ar, arī līdz ar šo instrumentu mēs saprotam, ka mums iekšējā tirgu ir trūkumi. Uh, Un te pats ir jautājums par zinātni, par pakalpojumiem, energoefektivitāti, ilgspējīgu attīstību. Šeit ir ļoti daudz dažādi aspekti, bet tie akcenti ir izlikti pareizi ziņojumā. Es nekomentēšu aspektus detaļās, jo mēs vienmēr varam detaļas komentēt attiecīgā kārta. Bet varbūt tikai viens komentārs, kas arī šeit izskanēja ka šis ziņojums nav saistāms ar kāda iepriekš pieņemta likumdošanas akta atkārtotu diskutēšanu vai atvēršanu, jo tas ir jauns dokuments, tā ir jauna programma. Šis jautājums ir ļoti svarīgs ne tikai institucionāli, bet tomēr tagad mēs redzam, kā attīstās šīs tehnoloģijas, tomēr šis tēmas nav apmienošas, ir lēnāks. Un tagad ir tāda tā kā plaisa, no vienas puses ir izmaksas investīcijās, un otrs puses arī atdeve no investīcijām, ko reāli uzņēmumi var sagaidīt. Šeit ir šī nesaskaņa, un valsts sektors un dalībvalstis var veikt pasākumus, lai mazinātu izmaksas, lai veicinātu investīcijas līdz ar to. Tāpēc mūsu uzdevums ir sniegt kolektīvo vēstījumu par to, ka likumdošanas eh, ietvars ir, tas ir jau ir pieņemts, tas jautājums ir slēgts, un lūk, šādas normatīvās lietas mums ir jāievēro nākamos gados, bet dalībvalstīm ir jāstrādā, lai mazinātu investīciju izmaksas. Un te ir tāds nianses, kā kopīga infrastruktūras izmantošana, autortiesību jautājums, arī investīciju adaptēšana. Eh, piemēram, šeit mēs varam ņemt vērā labos eh, piemērus, labās prakses, kas ir dalībvalstīs, un par to mēs diskutēsim, tad, kad mēs runāsim par jaunās paudzes tīkliem, par ātriem tīkliem un tā tālāk. Paldies! Eh, Paldies! Paldies un eh, došu vārdu Delga Stiljo kundze noslēgumā lūdzu. Eh, Paldies priekšsādātāji. Noslēgumā gribu teikt dažus vārdus. Mums nav jāuzsāk pa jaunu visas debatas. Es gribu pateikties kolēģiem par uh, viņu devumu diskusijās. Tas viss bija ļoti noderīgi. Pateicos īpaši Kolosantī kungam un komisijai. Tā tad kopsavilkuma formā izteikšu pāris uh, secinājumus. Šķiet, ka mēs visi daudz maz esam viensprāts, un par to man ir liels prieks. Un tas man nepārsteidz, jo mēs esam runājuši par uh, normatīvo aktu pārskatīšanu, kas attiec uz visu sektoru. To mēs darām jau divus gadus. Es domāju, ka šajā komitejā veidojas tāda vienprātība par to, ka nepieciešama vispārēja pieeja šiem atsevišķiem aspektiem. Un, manuprāt, visas partijas, visas grupas par to ir daudz maz arī vienas prātas. Un mums kā komitejai tas ir ārkārtīgi būtiski Tātad eh, lielākais vairums politisko grupu vairāk mazāk piekrīt šai pieejai. Nākošais solis tagad būtu definēt šo digitālo darba kārtību. Un es ceru, ka šis konsensus saglabāsies arī šajā jautājumā. Gribu atgriezties pie Korasantī kunga un citu kolēģu izteikumiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nejauktu Uh, šī, šo pasākumu aptvērumu, mērogu ar citiem aspektiem. Kā jau Konstantīkungs norādīja, tas jau ir zināmā mērā atrunāts telekomunikāciju pakotnē, kura jau ir gatava pieņemt un gaida ieviešana. Un pēdējais komentārs. Lamberta kungs, manuprāt, par to runāja. Jūs teiktais bija ārkārtīgi interesanti, un uh, es lielā mērā piekrītu. jo daudzi jūsu komentāri principā jau ir iestrādāti manā dokumentā. Kad es runāju par eh, nozari, es runāju par nozari plašākā mērogā, es domāju par eh, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plūsmu. Un ar to es savukārt domāju telekomunikāciju un informācijas eh, nozari, kas attiecas uz uh, visām pārējām nozarēm. Arī veselības aprūpe kā nozara un, un tātad veselības aprūpe, enerģētika un visas citas nozars arī principā ir saistāmas, ievietojamas ar to. Uh, IKT darbības var saistīt arī ar, piemēram, CO2 izmešu samazināšanu. Tātad IKT principā saistās ar visām pārējām nozarēm, tāpēc ir svarīgi, lai valdības pāriet no analogās sistēmas uz digitālo sistēmu. Tātad, lai šāda pieeja būtu. Tāpat arī lietotāja tiesību harta ir ārkārtīgi svarīga. Es eh, piekrītu, Lambert kungs, jūsu izteikumiem, protams, teksta redakciju vienmēr varētu uzlabot, un tieši tāpēc arī mums notiek šī viedokļa apmaiņa, un tāpēc arī būs grozījuma iesniegšana, bet es pilnīgi piekrītu simtprocentīgi jūsu pieejai, un tas, manuprāt, jau atspoguļojas tajā dokumentā, ko esmu izstrādājis, un visbeidzot, autortiesības. Ar to es domāju Eiropas autortiesības. Varbūt mums man vajadzētu nedaudz tuvāk runāt mikrofonā. Tā, tad autortiesības ir sarežģīts jautājums. Jo šiem sektoriem, par ko mēs runājam, ir ļoti sarežģīta daba. Tātad vizuālā satura radīšana un tam līdzīgas lietas man nav jau gatavs viedoklis. Tādu mēs vēl neesam panākuši, bet es uzskatu, ka tā ir joma, kur mums vajadzētu raudzīties ļoti uzmanīgi. Ja mēs aplūkojam digitālo tirgu kā tādu, mēs nevaram no tā izslēgt ārā autortiesības. Mums nevajadzētu pat mēģināt to darīt. un pie tādas pozīcijas es arī pieturējos savā ziņojumā. Protams, autortiesību jautājums varētu tik aplūkots ar kaut kādu kompromisu palīdzību. Te mēs varētu runāt par tekstu redakciju, bet katrā gadījumā šobrīd pateicos visiem par ļoti veiksmīgo viedokļu apmaiņu un nākošais, protams, ir grozījumiesniegšana. Paldies! šīs darbkārtības punkts līdz ar to būtu izsmelts. 11. februārī līdz 2012. Eh, tas ir laiks, kad ir jāiesniedz visgrozījumi. Un nākamais darbkārtības punkts. Dārgie kolēģi, man ļoti žēl. Jums ir palikuši tikai 15 minūtes. Mums tomēr vajadzētu padomāt, eh, kā godīgāk sadalīt eh, laiku visiem, kas uzstājas debatēs, jo tiem, kas piesakās pēdējai, viņiem pēc tam tikai dažas minūtes ir palikušas. Anģels kungs ir referents, viņam pirmajam vārds. Mums eh, tagad jāmēģina stundas ceturksnī organizēt debats. Lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente. Pagiamo, pagiamo il peņo. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Nu, es darīšu visu, kas manos spēkos. Ļoti lakoniski. direktīvas priekšlikums par kavējumiem komerc maksājumos, par cīņu pret šādu kavēšanos tika piedāvāts no komisijas. Komisija mums priekšlikumu iesniedza 2009. gada aprīlī. Tas uh, iekļaujas uh, Small Business Act un uh, līdzīgā ietvarā, kas ir domāts uzņēmējiem un uzņēmēju darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā. Mēs vēlējāmies uzsvērt, ka šis ir direktīvas pārskatījums, pārskatīšanas procedūra. Tā ir direktīva, kas tika izstrādāta kas tāpa 2000. gadā, tā darbojās, bet, diemžēl, nesasniedz sākotnēji nos, nospraucos mērķus. Es eh, šorīt iepazinos ar vairākiem skaitļiem, ar informāciju, kas bija manā rīcībā. Mēs eh, jau apspriedāmies sākotnēji par šo jautājumu decembra mēnesī skaitļi atspoguļo problēmas, kādas joprojām pastāv, ir daudz kavēšanos maksājumu jomā, tas, protams, cilvēku dzīves ietekmē nelabvēlīgi, tas arī slikti ietekmē mazos vidējos uzņēmums. Varbūt tie, kas vēlas tagad pļāpāt, varētu doties ārpus zāles, jo tas nav pieklājīgi pret mūsu referents, saka priekšsēdētājs. Dēņģels kungs, lūdzu, runājiet tagad jūs. Paldies! kad mēs tieši tagad piedzīvojam krīzi, maksājumu kavēšanās nelabvēlīgi, vēl nelabvēlīgāk nekā līdz šim varētu ietekmēt MVU, un MVU um, pat varētu nonākt uh, uz bankrotas liekšņu, un, protams, tas nozīmē atkal um, jaunus bezdarbniekus. Un to neviens nevēlas panākt. Protams, neviens nenoliek šī likumdošana ir ārkārtīgi būtiska, ir jārīkojas ir jāpiedāvā risinājums šai problēmai, jo daudz uzņēmumu patiešām cieš šo kavēkļu dēļ. Protams, tādos sarežģītos tautsēmniecībai grūtos laikos ir jārīkojas aktīvāk nekā līdz šim. Komisija runāja par galveniem aspektiem, pirmām kārtām par finanšu darījumus, iesaistītajām pusēm, līgumslēdzēju pusēm, par to, ka ir jāievēro maksājumu termiņi un ir noteikts 30 dienu minimums. Tad, ja uzņēmums ir saņēmis um, kvīti, rēķinu, tas ir jāapmaksā 30 dienu laikā vēlākais. Tālāk. Komisijas priekšlikums, domāju, tas ir augstākais slieksnis, piedāvā šeit dažādas atkāpes. Un 5% no kopīgās summas uzņēmums var saņemt kā kompensāciju, ja notiek kavēšanās. Protams, eh, var rasties risks, ka daži līgumi tiks slēgti negodīgi. No tā ir jāmēģina izvairīties. Protams, eh, ir jāpadomā, cik augsta šī summa var būt. Tāpat ir jāparūpējas par caurskatāmību, un tas ir līdzīgi kā iepriekšējā direktīvā. Uh, mani nedaudz satrauc dažas definīcijas. Ņemot tā, vērā tās debatas, ko mēs organizējam komitejā decembrī, un manis paša viedokli, ēnu referentu uzskatus, manuprāt, es gribētu pats uh, ārkārtīgi uzmanīgi izpētīt visu šo priekšlikumu un uh, iedzināties arī tādās detaļās, kas varbūt netika tik spilgt izgaismotas. Man bija patiešām labas diskusijas arī ar referentiem no citām komitejām. Iekšējā tirgus komitejā bija arī vērtīga uzklausīšana, tur piedalījās Nacionālo parlamentu pārstāvi. Protams, nav nekādu šaubu, ka šī direktīva ļoti tieši ietekmēs situāciju dalībvalstīs, un da, dažās dalībvalstīs šī ietekme būs spēcīgāk jūtama. Protams, mums ir nepieciešama šī direktīva, mēs vēlamies, lai tā tiktu pieņemta ātrāk Un domāju, ka daudz kolēģi noteikti paudīs līdzīgus uzskatus kā es. Te, protams, vēl ir nepieciešams diskusijas par saturisko pusi. Lai izvairītos no mm, problēmām, kas saistīts ar interpretāciju, dažādiem izņēmumiem īstenībā tas Eh, notika ar direktīvu 35 šķērsvītra 2000 un ir četri principi, kas noteikti ir jāievēro mūsu darbā. Pirmām kārtām eh, komerc darījumi eh, starp dažādiem uzņēmumiem. Priekšlikums direktīvā ir ļoti vājš. Ir paredzēta atkāpe uz laika ierobežojumiem ka vispār šos laika ierobežojumus varētu atcelt, un tas noteikti varētu arī nelabvēlīgi ietekmēt dažādas darījumus, piemēram, ja darījumi notiek starp privātpersonām vai mazākiem uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, vajadzēs tad pakļauties tādiem noteikumiem, kas viņiem nav izdevīgi, piemēram, 60 dienas, 30 dienu vietā viņiem būs tad nauda divreiz ilgāk jāgaida. Tālāk par administrāciju il ricorso alle deroghe attraverso un'unica. Mums ir jāsamazina šis brīvais režīms, varētu būt atkāps tikai attiecībā uz dažiem principiem, bet 60 dienas, nu tas ir maksimālais limits, vēl vairāk pagarināt šo maksājumu termiņu nevarētu. Ir jāpieņem tādi risinājumi, kas būtu pieņemami visiem uzņēmumiem, neskatoties uz to izmēru, jāpadomā, lai direktīvas aptvērumā pietikt vieta visiem. Tālāk par finanšu darījumiem ir jābūt kaut kādam kopīgajam atsaucas punktam un ir jābūt saistošiem noteikumiem. Pēdējais jautājums. Informācija. Uzskatu, ka tas patiešām ir izšķirīgi svarīgi. Mēs nevaram uh, cīnīties pret kavēšanos maksājumos, ja vien neinformējam uzņēmumus. Uzņēmējiem ir jāzina, kādas ir viņu tiesības, ko viņi var pieprasīt, un mūsu komitejai situācija ir jākontrolē. Ja ir bijusi kavēšanās, tad ir eh, jābūt arī attiecīgam sankcijām, ir jābūt arī informācijas apmaiņai, eh, kampaņām, lai cilvēki saprastu, kāds ieguvums būs, ja šī direktīva būs pieņemta. Priekšsēdētāji kungs, es eh, vēlējos pateikt, ka aplūkojot arī budžeta aptvērumu, budžeta dimensiju, šis ir ļoti būtisks jautājums, it sevišķi vēlējos runāt par uh, piekto kategoriju, tātad um, administratīvie uzdevumi, uh, kompensācijas būs piešķiramas 5% apmērā no uh, maksājamās summas. Protams, tas varētu radīt diskusijas 5% robeža. Nav piemērota valsts administrācijai jāņem vērā, ka līgumi, eh, kas noslēgts starp privātu personām, bieži vien ir tādi ļoti brīvi, definēti, nav tik strikti. Tādēļ mums vajadzētu aplūkot šo 5% nosacījumu. Tas ir pārāk daudz, pārāk liela summa. Mums šo summu vajadzētu pārskaitīt, samazināsim šo robežu. Un paplašināsim aptvērumu, lai e, visi noteikumi atteiktos uz visiem, gan uz uh, valsts administrāciju, gan uz uh, privātpersonām. Visbeidzot, es labprāt vēlējos dzirdēt, kādas būs kolēģi domas par šo jautājumu. Mums, protams, ir jāatrod pareizie risinājumi, līdzsvarot risinājumi, kas ņem vērā pilnīgi visu iesaistīto pušu viedokļus. Uh, Vēlējos izteikt pateicību ēnu referentiem, mums bija laba sadarbība, es ceru, ka mēs drīz varēsim atkal tikties, nu vai nu no oficiāli vai neoficiāli, izstrādāt kompromisu grozījumus, jo mums, protams, ir jāturpina darbs. Paldies! Yeah. Thank you. Um, I'm speaking in place of Mr. Rode. Paldies, es runāju Rodes kunga vietā, viņš ir ēnu referents. Principā mēs atbalstam tekstu. Šis ziņojums ir līdzsvarots, atzinums ir līdzsvarots, un mēs piekrītam arī referenta grozījumiem, ka ir nepieciešams arī stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu tiesības e, tieši darījumos starp uzņēmu, uzņēmumiem. Ļoti bieži lielie partneri nelabvēlīgi izmanto šīs attiecības sev par labu, un tāpēc mēs apzināmies, ka ir nepieciešams arī nosargāt tiesības slēgt līgumus. Tāpēc ir jāmeklē risinājumi, kas varētu līdzsvarot šīs divas prasību puses. Rodes kungs raksta, ka vajadzētu izveidot aizsardzību pret lielajiem uzņēmumiem, kas varētu mainīt maksāšanas noteikums. Varbūt mēs varētu ļaut šīs līguma slēgšanas brīvības īstenot līguma slēgšanas tekstā. Bet vienpusēji nevarētu mainīt pēc tam maksāšanas nosacījums. Par to mēs varētu arī rakstīt savā atzinumā. Un visbeidzot, mēs piekrītam, ka vajadzētu stiprināt nosacījumus maksājumos starp uzņēmumiem un valsts iestādēm, ka vajadzētu tiešām samazināt izņēmumu skaitu, cik vien tas ir iespējams. Paldies, Benson kungs, ānu referents, lūdzu. Først tak til ordføreren for et stort arbejde med det her forslag. Paldies. Paldies, es gribētu pateikties referentam par darbu pie šī priekšlikuma. Jā. Pirmdien mums bija sanāksme krīzes vadības komitejā, un uh, tur praktiski visi dalībnieki vienojās, ka tā ir ļoti būtiska problēma uh, krīzes apstākļos, jo maziem vidēji uzņēmumi nesaņem laicīgi maksājumus. Es gribētu norādīt, ka um, motivācija ir ārkārtīgi svarīga problēma. Runājot arī par maksājumiem starp uh, publiskām iestādēm un privātiem uzņēmumiem. Bet uh, pastāv arī problēmas uh, privātos maksājumos. Bieži vien privāti uzņēmumi, mazie un vidējie, uh, nepilda uh, kontraktuālās prasības, nepieņem prasības, pieņem prasības, tāpēc, ka baidās zaudēt klientu. Un uh, tāpēc vajadzētu atzīt to, ka tieši uh, mazie uzņēmumi cieši no lielo uzņēmumu spiediena. Un bankas vēlas uzlabot savu maksātspēju, tātad rezultātā, kā es teicu, tie ir MVU, kas bieži vien neuzdrīkstas runāt pret lieliem uzņēmumiem un pieņem visu. Eh, es nezinu, vai eh, vajadzīgi atsevišķi nosacījumi privātiem publiskiem maksājumiem. Varbūt, ka trešo un eh, piekto pantu varētu vienādot, lai būtu vienādi nosacījumi attiecībā uz biznesa biznesa darījumiem un darījumiem starp publiskām iestādēm un privātiem uzņēmumiem. Es domāju, ka šai direktīvai uh, jābūt ar konkrētām sekām un ietekmi, jo eh, skatoties vecajā direktīvā, mēs redzam, ka tā gluži vienkārši nav darbojusies. Mēs esam situācijā, kad maziem vidējie uzņēmumi, eh, kas, eh, starp citu, ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, cieši no ļoti liela, liela uzņēmuma spiediena, un tieši iemesla dēļ es īpaši gribu pateikties uh, Anģelīs kungam par šo neformālo sanāksmi, kas notika, jo ir nepieciešams uh, stiprināt Eh, nosacījums, kurus šobrīd eh, paredz komisija, jo ir nepieciešama eh, konkrēta ietekma un uzlabojuma maziem vidējiem uzņēmiem. Un visbeidzot, visas šīs debatas par, par to, kas ir publiski iestāde un kas nav. Ir uh, publiskā administrācijas sistēma, kas rūpējas par sevi, un pēc tam ir privātie uzņēmumi. Tās atrodas atšķirīgās situācijās, es domāju, ka tas arī ir ņemts vērā. Un es domāju, ka arī tas, kas ir paredzēts provizoriskajos grozījumos, arī iet pareizajā virzienā. Es eh, domāju, ka ir nepieciešams eh, jaunas diskusijas par šo jautājumu, tīpaši par publiskiem uzņēmumiem, privātajiem. Ufa. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uzreiz turpināt eh, iepriekšējā kolēģa paustās domas. Mums noteikti vajadzētu raudzīties, lai mūsu izvirzītie priekšnosacījumi, kas attiecas gan uz valsts iestādēm, gan uz privātpersonām, eh, lai šie nosacījumi nebūtu pārāk eh, sadrumstaloti jo tas varētu radīt diskrimināciju, kaut kādus, teiksim, deformācijas tirgū un gan privātajām līgumslēdzēju pusēm, gan arī valsts līgumslēdzēju pusēm vajadzētu tomēr būt pakļautām vienādiem noteikumiem. Un, lai vēlreiz skaidri un gaiši pateikt, tas attiecas arī uz Eiropas Savienības institūcijām. Tām vajadzētu būt ietvertām šīs direktīvas aptvērumā. Nu, ja mēs gribam būt godīgi, tā vismaz tam ir jānotiek. Runāt par citām detaļām. Es nezinu, vai 30 dienu termiņš ir pietiekami labi pārdomāts. Protams, mēs vēlamies aizsargāt mazo vidēju uzņēmumu intereses, bet vienlaicīgi mēs vēlamies arī ņemt vērā valsts intereses varbūt 60 dienu termiņš būtu labāks priekšlikums, eh, un tas eh, būtu tuvāk tādam zelta vidusceļam. Paldies! Odīkums! Paldies priekšsēdētāji, es arī pateicos eh, referentam par šo ziņojumu un īpaši par to akcentu, kas ir likts tieši uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Es uh, pilnīgi piekrītu ar izteiktiem vērt, vērtējumiem, ka tas attiecas uz visu Eiropas kopienu. Gribu dot vienu piemēru nauda, kas ir nepieciešama zinātnes centriem, bet netiek veikt maksājumi, tāpēc, ka tiek veikts audits par sasto pētniecības programmu, un tātad šajos maksājumos ir mērķi, un tāpēc pastāv finansiāli riski šīs organizācijas darbībai. Un es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc uh, reglamentēt šīs komerc uh, darbības starp uh, komerc uzņēmiem un kāpēc ne starp uh, publiskām iestādēm, kuras arī šķiet nepilda savas saistības. Un visbeidzot par automātisko izpildi. Es esmu par, bet jābūt uzmanīgiem, jo nodokļu institūcijas automātiski uzliks uh, apliks peļņu, tāpēc ir nepieciešama zinām elastība, lai uh, komerc darbībā būtu iespējams uh, tātad to nodrošināt. Letzte Wortmeldung, Kollege. Skulera Kāķis pēdējais runātais, lūdzu. Like emphasis, Mr... Vēlējos uh, priekšstādātāja kungs jūs uzmanību pievērst attiecībām starp uh, vietējām iestādēm un valsts sektoru. Iestādes bieži vien savu finansējumu saņem no valsts sektora, nevis pateicoties dažādiem biznesa darījumiem. Tādēļ iestādēm ir saistības, kas jāizpild attiecībā pret uzņēmumiem. Viņi bieži vien nevar eh, saulaicīgi nomaksāt rēķinus skaidrā naudā, jo, piemēram, viņi vēl nav saņēmuši naudu saulaicīgi no valsts sektora. Nu, piemēram, kas tāds ir piedzīvots. Uh, Eiropā. Es esmu bijis mēra vietnieks Atēnu pilsētā. Es zinu patiešām, kā tas darbojās. Piemēram, viņiem ir jāsaņem nauda no valsts sektora, valsts sektors tālāk pārskaita naudu iestādēm, un tas prasa laiku, kamēr eh, tiek iziets viss šis eh, procedūra labirints. Uh, Protams, eh, daudzām iestādēm, vietējām iestādēm ir grūtības eh, samaksāt maksājumus skaidrā naudā, un viņi var tikt sodīti par kaut ko tādu, par ko vispār nav atbildīgi, kur nav viņa vainas. Mums vajadzētu noteikti ņemt vērā šo attiecību starp valsts sektoru un vietējām iestādēm, jo bieži vien ir tā, uh, ka valsts sektors lielā mērā finansē šīs vietējās iestādes, un viņiem tur vispār nav nekāda termiņa un laika grafika, kad naudu pārskaitīt. Paldies! Vai Brokmans kundze vēlētos izteikties? Viņa pārstāv komisiju, lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Mon tour, je voudrais remercier. Paldies, priekšsādātājs. Arī gribētu pat, pateikties referentam par veikto darbu. Gribētu teikt, ka ieteiktie grozījumi uh, Uh, mūsu prāti iet ļoti labā virzienā, lai uzlabotu uh, mūsu priekšlikumu, lai uh, padarītu vēl labvēlīgāku šo situāciju pie maziem un vidiem uzņēmumiem, kuri, kā jūs norādījāt, tik tiešām ir pats pamats, kāpēc mēs pārskatām šo 2002. gadu direktīvu runājot par uh, labu darbību, par šīm 60 dienām, par grozījumiem attiecībā uz automātisku uh, kavējumu procentu pieziņu un tam līdzīgām lietām. Un uh, arī attiecīgi par uh, šīs darbības tvērumā paplašināšanu uz dažādām publiskām iestādēm. Visi šie grozījumi visās šajās tēmās mums šķiet ārkārtīgi konstruktīvi un uh, uh, mēs noteikti varam uh, pozitīvi par to izteikties. Tāpat laikā gribētu atgriezties pie grozījuma, kas tika iesniegts un jūs zinat, ka komisija uh, nepiekrīt tam. Tas ir par uh, maksājuma ilguma uh, harmonizāciju attiecībā starp, uh, starp, starp komerc uzņēmiem. Komisija uzskata, ka tas nav mazo un vidēju uzņēmumu interesēs, lai komisija uh, nāktu klajā ar harmonizāciju šajā konkrētajā gadījumā. Mēs runājām par uh, līgumslēgšanas brīvību. Uh, Un vēl viena lieta, ko es gribētu izskaidrot, kas varbūt nebija īpaši skaidra, ir divas atsevišķas situācijas scenārija, kas var rasties attiecībā uz komerc darbībām starp uzņēmumiem. Tātad gadījums, kad uh, mazie un vidējie uzņēmumi uh, cieš no ļoti kavētiem maksājumiem no lielo uzņēmumu puses. Tas ir klasisks uh, uzņēmuma darbības gadījums, it īpaši lielajiem piegādes uzņēmumiem ir tāda politika, šī situācija pazīstama un tāpēc tam ir jāpievērš uzmanība, lai varētu risināt to. Bet nedrīkst aizmirst, ka ir vēl arī uh, cits uh, scenārijs, ko mēs neņemam vērā. Bieži vien maziem vidējie uzņēmumi paši saņem, nosaka ļoti garu maksājumu periodu. Un tāpēc ir jādomā par uh, uh, kreditēšanas iespējām ļoti daudziem maziem vidējiem uzņēmumiem. Un šī harmonizācija 60 dienas visiem sektoriem, visām situācijām, visiem darījumu veidiem, maziem vidējiem uzņēmumiem, uh, mūsuprāt, tas nebūs labvēlīgs risinājums maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešama šī līgumslēgšanas brīvība un kuri arī gūst labumu no garāka maksājuma termiņa ņemot vērā šo lielo situāciju un uh, scenāriju dažādību, mēs uzskatām, ka varbūt jā, no vienas puses tā var būt laba ideja, bet no otras puses pastāv risks, ka tas griezīsies kā bumerāns pret maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri uh, dažkārt uh, nosaka pat vēl garāku maksājumu periodu kā 60 dienas. Un mums jāuzmanās ar šo maksājuma periodu, ja mēs to samazinām ar likumdošanas līdzekļiem. Un ņemot vērā pašreizējo smago krīzes eh, situāciju un grūtību piekļūt eh, kredītiem, es domāju, ka tas tiešām nav mazo un vidējo uzņēmumu interesēs. Mēs tātad meklējam līdzsvarotu risinājumu, un es domāju, ka eh, ēnu referents ir ļoti labi pateicis, ka nepieciešams līdzsvarots risinājums šajā jautājumā. Mēs arī meklējam līdzsvarotu risinājumu, bet mēs nedomājam, ka šis risinājums nāks no šī maksājuma perioda harmonizēšanas eh, starp visiem uzņēmumiem. Un, ja mēs skatāmies, kāda ir situācija dalība valstīs, neviena dalība valsts nav harmonizējusi šo maksājumu periodu eh, komerc eh, darbībām, izņemot vienu dalību valsti, ir tikai viens izņēmums, un šajā konkrētajā gadījumā princips, kas tur tika ieviests, nodrošina ļoti daudzus izņēmumus, kuri piemīta dažādiem sektoriem. Tātad situācija ir, viņu sistēma ir ļoti sarežģīta, ļoti sarežģīta pārvaldām, un tāpēc eh, visā visumā mēs nevaram piekrist uh, eh, referentu pozīcijai šai konkrētā jautājumā. Paldies! Bedanke mich herzlich mit. Sirsnīgs paldies, bet nu ņemsim vērā to, ka arī jāievēro tulku intereses. Es uh, devu vārdu visiem, eh, kas gribēja izteikties. Tā tad tagad beigsim diskusijas, vai kādam vēl kaut kas jāsaka. Anģela kungs, lūdzu, jūs kaut ko gribējāt teikt. Nu, lakoniski, lūdzu, paldies, paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos patiesi lakoniski. Es uzskatu, debats norisinājās patiešām ļoti veiksmīgi, salīdzinājumā ar to, kas notika decembrī. Mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu un mēs atrodamies uz pareizā ceļa. Protams, šie jautājumi ir jāplūko detalizētāk. Ehm, mūsu kolēģiem eh, diskusiju laikā radās jauni jautājumi, arī uz tiem jāatrod atbildes. Un eh, savā ievadrunā es jau uz vairākiem jautājumiem mēģināju atbildēt, piemēram, 5% robeža, dažādi darījumi starp uzņēmumiem, darījumi starp uh, maziem uzņēmumiem un valsts sektoru. Un, protams, es tagad saprotu, kādas ir kolēģu vēlmes. Un uh, turpinot debates eh, par finanšu darījumiem, mēs noteikti ņemsim vērā arī šodien izkristalizējušās atziņas. Vēlējos pateikt, jā, šis ir nosacījums, tie ir noteikumi, kas uh, noteikti atvieglos dzīvi mazajiem uzņēmumiem. Un, protams, tas nav maz svarīgi raugoties no Eiropas tautsāmniecības redzes loka. Mums šī direktīva beidzot ir jāpieņem, lai uzņēmumiem uh, uzlabotu dzīvi un arī darba apstākļus. Tagad ir uh, likviditātes problēmas, ir problēmas uh, ņemt kredītus, un ja mēs neradīsim pareizo risinājumu, tad īstenībā daudz mazu uzņēmumu būs jāslēdz, un, protams, tas atkal novedīs pie daudz darbvietu svītrošanas par harmonizāciju. Biznesi. Io vol- Sevišķi finanšu darījumus starp dažādiem uzņēmumiem. Nav nekādu šaubu, ja uzņēmumiem ir kādas um, saistības darījumi ar uh, lielām iestādēm, ar valsts iestādēm. Ir jāaplūko katra situācija atsevišķi un jāmēģina uh, garantēt pareizais līdzsvars. Uh, mēs tomēr nepazaudēsim no acīm savu galveno mērķi un uh, uzdevumu, proti garantēt nodarbinātību un arī aizstāvēt MVU. Paldies, paldies, uh, saka priekšsēdētājs. Es vēlējos pateikties arī tulkiem par pacietību un uh, mēs esam, nu, krietni vien pārvilkuši sev atvēlto laiku. Paldies!